Nākamais punkts darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojumi par stāvokli Polijā. Dāmas un kungi, es jau šobrīd vēlos norādīt, ka šajā debašu blokā nebūs brīvā mikrofona procedūra, netiks pieņemta arī zilās kartītes jautājumi. Nē, nē, nē, nekādas debates par šo lēmumu nesāksies. Sākam debates, un eh, šis jautājums ir izlēmts priekšsēdētāja konferencē, tam ir jābūt bijis paziņotam eh, arī politiskajās grupās. Godātā ministru prezidents kundze, eh, Šilo kundze lēmums eh, par komisijas eh, pasākumiem eh, par dialogu uzsākšanu par stāvokli Polijā balstoties uz tiesiskuma principa ietvara izvērtēšanu ir parlamentā kaut kas pilnīgi jauns, tas ir jauns instruments, šādas debatas un šāda procedūra līdz šim nav bijusi. Uh, instruments ir eh, apstiprināts eh, tikai 14. gada martā, kad komisija to būs eh, stādīja priekšā, izveidojot šādu mehānismu. Tiesu vāra ir ļoti, tiesiskums ir ļoti svarīgs jautājums. Tā ir, tas ir kā stūrakmens Eiropas demokrātijai Tāpēc šīs debatas ir ļoti svarīgas arī attiecībā uz līdzīga veida debatēm nākotnē. Mēs strādāsim ļoti koncentrēti ar savstarpēju cieņu. Un vēlreiz vēršos pie polijas eh, ministra prezidentes. Esat sveicināta šeit un paldies, ka izrādījāt gatavību piedalīties šajās debatēs. Un tagad sākam debates. Vispirms padomas vārdā, esošās prezidentūras vārdā, Nīderlandes ārlietu ministrs Konders kungs. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienība ir ne tikai tirgus, bet arī uh, uz kopīgām vērtībām balstīta savienība. Līgumi ir absolūti skaidri. 32. pāns nosaka, ka vērtības, uz kurām balstīta šī savienība, ir eh, tādas vērtības, kas ir kopīgas visām dalību valstīm. Dalība Eiropas Savienībā nozīmē ne tikai iespējas, bet arī atbildību. Viena no atbildībām, kas ir katrai no dalību valstīm, ir Eiropas pamatvērtību ievērošana. Pirmkārt jau eh, tiesiskuma eh, un pamatiesību ievērošana. Tas ir tas, kas padara mūs kā uh, Eh, dalību valstis eh, unikāls visā pasaulē. Tās, šīs vērtības mums ir kopīgas ne tāpēc, ka tās ir uz papīra uzrakstītas, bet tāpēc, ka atklātajā sabiedrībā pēdējās desmitgadēs tas ir eh, pat bieži vien pret spēcīgu opozīciju īstenots. Tas ir nepieciešams mūsu pilsoņu brīvībai un demokrātijas funkcionēšanai. Uh, Tomēr ne eh, tiesiskums, ne arī citi šādi principi nevar tikt eh, uztverti kā acimredzami, kā eh, pats par sevi saprotami. Mums ir izdevies šīs doktrīnas, kas bija pret to pārvarēt, un mēs Entās reizes esam teikuši, ka mēs neatgriezīsimies šajos tumšajos laikos, bet eh, balstīsim sabiedrību uz kopīgām vērtībām. To esam arī sekmīgi izdarījuši. Un eh, mūsu veiksmes noslēpums ir demokrātijas un tiesiskuma likšana pirmajā vietā. Un tāpēc ir nepieciešams to darīt arī turpmāk tas ir eh, nepārtrauc izaicinājums, ar kuru dalību valstu valdībām ir jātiek galā. Nevienai uh, atsevišķai valstī nav monopols uz uh, likumiskumu un tiesībām. Bet demokrātijas uh, pozitīvā pusē tas, ka mēs varam trūkumus identificēt, apkarot un labot situāciju. Tāda ir demokrātijas būtība. Tas nozīmē arī to, ka mēs esam gatavi atklātā veidā diskutēt par to, kā labāk aizsargāt šādas vērtības pārmaiņu laikos. Šodien debatas, kur padome ir uzaicināta piedalīties, paldies par uzaicinājumu, ir saistīta ar pasākumiem, kurus īstenojusi jaunā demokrātiski ievēlētā polijas valdība. Tad tās uh, ir tikuši plaši apspriest gan sabiedrībā, gan arī konstitucionālā tiesā par tām ir lēmts. Uh, Plašsaziņas līdzekļu brīvība ir absolūti nepieciešama demokrātiskai sabiedrībai, un padome ir atkal un atkal atgādinājusi, ka mediju brīvība un plurālisms ir demokrātijas stūrakmens. Tas ir tādēļ, ka plašsaziņas līdzekļiem ir milzīga loma nodrošinot caurskatāmību, nodrošinot pilsoņu līdzdalību uh, procesos. Vairāk kārt padomi ir arī norādījusi, ka tiesu varai ir jābūt neatkarīgai Tas izriet no konstitucionālajām eh, tradīcijām dalību valstīs. Prezidentūra nav tā instance, kas spriedīs tiesu. Padome nav apspriedušo situāciju, bet par Poliju vēlos īsumā kaut ko pateikt. Nav daudz valstu, kas, daudz, kas ir cietusi tādā mērā eh, kā Polija eh, savā vēsturē. Bet cīnītāji gars poļos nav miris, pat uh, padomju jūgā. Un savulaik 45. gadā polijas eh, karotāji palīdzēja atbrīvot eh, arī manu valsti, Nīderlandu, par to mēs esam mūžam pateicīgi. Tagad, 2016. gadā, 11 gadus pēc polijas iestāšanos Eiropas Savienībā, eh, Polija ir izcīnījusi savu vietu pie lielā galda un uh, tā ir kļuvusi par vērā ņemamu ekonomisku spēku un demokrātisku valsti ar spēcīgām institūcijām. Polijas iedzīvotājiem tas ir izdevies, jo viņi varēja balstīties uz tradīcijām, kas bija viena no pirmajām un um, labākajām konstitūcijām tajā laikā no 1791. gada. Un cīnoties par savas valsts suverenitāti, Polija šobrīd ir Eiropas Savienībā. Prezidentūra pateicas par iespēju piedalīties šajās debatēs. Parlaments vienmēr ir izrādījis e, īpašu vēlmi aizstāvēt tiesiskumu un demokrātiju un pamatiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Nav nekāds noslēpums, uh, ka Nīderlande, kurā ir daudzi startautiskie tribunāli un tiesas, eh, ir valsts, kas uzskata, ka tiesiskuma principu aizstāvēšana ir absolūti nepieciešama. 2013. gadā kopā ar Vāciju, Aniju un Somiju mēs sūtījām vēstuli partneriem par nepieciešamību pārunāt tiesiskumu jautājumus. Ja mēs varam par zivīm runāt un līdzīgām lietām, kāpēc ne par uh, Eh, tiesiskumu. Tāpēc mēs organizējam eh, semināru migrācijas jautājumā 2. februārī. Ceram, ka būs daudz dalībnieku no attiecīgajiem iestādēm. Tikai pirms diviem mēnešiem padomu rīkoja pirmo uh, eh, igadējo dialogu par tiesiskumu principiem Eiropas Savienībā. Otrs būs maijā. Mēs izmantosim februāru semināru rezultātu kā pamatu šīm diskusijām. Uh, Mūsu prezidentūra ir apņēmusies nodrošināt šo pamatiesību ievērošanu. Protams, ka padomu nerīkojas šajos jautājumos, kas ir tik būtiski viena pati. Tieši pretēji. Komisija, mūsuprāt, ir ļoti svarīga loma uzraugot attīstību un notikums visā Eiropas Savienībā, it īpaši ar, ievērojot tās lomu kā līgumu sargam. Tāpat arī Eiropas padome un Venēcijas komisija Eiropas komisija kopā ar Venēcijas komisiju kopīgi strādā pie šiem jautājumiem, un mēs aicinām šīs debats organizēt objektīvi, balstoties uz sadarbības garu, lai panāktu progresu pēc rūpīgas faktu analīzes. Komisijas vicepriekšsēdētājs informēs mūs par darbu, ko paveikusi komisija pēc kolēģijas pieņemtā lēmuma par dialogu uzsākšanu ar polijas iestādēm. Un premjerministra Šidlo kundze, ar kur man bija tas gods jau runāt šodien, eh, paudīs valsts un valdības nostāju. Cerams, ka ar šo dialogu mēs uzlabosim arī kopīgo dialogu Eiropas demokrātijas eh, kopsakarā. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājam. Godātie klātesošie viesi tribīnēs. Redzu, ka daudz cilvēku šeit ir, nu, daudz noteikti arī tālu ieradušies. Vēlos norādīt, ka saskaņā ar mūsu kārtības noteikumiem nav paredzēts aplaudēt vai kā savādāk izrādīt savu atbalstu vai nepatiku. Paldies par tā, šo noteikumu ievērošanu. Timermans kungam tālāk vārds. Godētais Eiropas parlamenta priekšsēdāja kungs, godētā premjerministras kundze, godētais ministra kungs, dāmas kungi deputāti, Junker vārdā un arī komisijas kolēģi vārdā es vēlos norādīt, kādu iemeslu dēļ komisija pieņēma lēmumu izvērtēt nesenos notikums Polijā un kā esam iecerējuši tālāk strādāt konstruktīvā uz faktiem balstītā dialogā ar Poliju, lai izvairītos no sistēmiska apdraudējuma likuma varai. Galvenais iemesls šīm izvērtēšanai atbilstīgi 2014. gada tiesiskumas atveram ir situācija attiecībā uz Polijas konstitucionālo tiesu, jo īpaši par uh, strīdu attiecībā uz konstitucionālās tiesas tiesnešu nominēšanu. Principā, uh, Eh, šim jautājumam būtu jātiek skatītam tieši konstitucionālajā tiesā, taču, ņemot vērā esošo situāciju, polijas eh, iestādes nav ievērojušas konstitucionālās tiesas spriedums un lēmums par šo konkrēto jautājumu. Tas izraisa neskaidrību par to, kā darbojas konstitucionālā tiesa. Vēl vairāk jāteic, kā Polijas parlaments pieņēma lēmumu saīsināt uh, tiesas uh, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja mandātus. 28. decembrī 15. gadā tika pieņemts grozījums konstitucionālās tiesas likumā. Tā rezultātā konstitucionālās tiesas darbs tiek padarīts krietni sarežģītāks. Ņemot vērā to, cik konstitucionālā tiesa spēlē svarīgu lomu Polijas tiesu sistēmā, var rasties sistemātisks apdraudējums tiesiskumam likuma varai. Tika paustas arī šaubas un bažas attiecībā uz jauno mēdīju likumu. Likuma vārā pieprasa demokrātijas un pamatiesību ievērošanu, plurālisms, plašsaziņu līdzekļu brīvības ir cieši saistīts ar pamatiesībām, jo īpaši ir saistīts ar vārda brīvību. Šī iemesla dēļ Eiropas komisija uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt šo likumu, ņemot vērā tiesiskumu un likuma varu. Eiropas Savienība balstās uz kopīgu, kopīgām vērtībām, kas ir atrunāts Eiropas Savienības līguma otrajā pantā, kur īpaši tiek atrunāta tiesiskuma ievērošana, savstarpēja uzticība dalību valstu vidū un tiesiskās sistēmas uzticība balstīta uz uh, uzticamību un uzticība par to, ka likums tiek ievērots visās dalību valstīs Taču izskatās, ka uh, tiesiskuma garantijas tagad ir apdraudēts, līdz ar to Eiropas Savienībā ir jārīkojas. Vēlos arī norādīt, ka Polijas konstitucionālai tiesai ir spēlējama centrālā loma, lai nodrošinātu to, ka likumdošanas reformas, kādas Polija ir iecerējusi īstenot, būtu atbilstīgas konstitūcijai. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi atrisināt esošās pretrunas attiecībā uz konstitucionālo tiesu. Tas ir steidzami risinājums, risinājums jautājums, lai tiesa pilnībā varētu pildīt savas funkcijas tiesiskuma mehānismā. Es divkārt par šo jautājumu esmu rakstījis Polijai 23. 28. Eh, decembrī pagājušajā gadā, taču atbildes, ko saņēmām no Polijas, nebija pilnīgas un nebija pietiekamas, lai pilnībā uh, mazinātu mūsu bāžas. Tiesiskuma sātvērs ļauj mums izvērtēt uh, jautājumu struktūrāli uh, kopā ar polijas iestādēm. Mums ir jāizmanto tiesiskuma satvars atvērti un konstruktīvi, sadarbības garā un nevis konfrontācijas garā. Mēs tikko šķiet stundu atpakaļ saņemām vēl vienu vēstuli atbildē uz vēstuli, ko nosūtīju pagājušajā nedēļā. Mēs izvērtēsim detalizēti un konstruktīvi raudzīsim, kādas ir atbildes uz uh, Uh, mūsu pagājušās nedēļas nosūtītajiem jautājumiem. Tagad nevaru par to izteikties, jo vēstuli esam saņēmuši šeit tikai stundu atpakaļ. Es vispirms vēlētos uzsvērt to, kā mēs esam procesa sākumā. Tiesiskums atvērs, tam ir preventīvs raksturs detalizēts faktāls juridiskais izvērtējums nekādā e, veidā nenozīmē, ka tiks automātiski pieņemti kādi lēmumi vēlākā stadijā. Tas pilnībā ir atkarīgs no faktiem un arī jūsu ātrās atbildes uz mūsu jautājumiem arī stimulēs šo konstruktīvo dialogu ar Polijas valdību. Mēs iesaistīsimies šajā dialogā objektīvi balstoties uz faktiem sadarbības garām Protams, ka Eiropas komisija pilnībā respektē Polijas suverenitāti. Eiropas komisija veic savus uzdevumus objektīvi, tā kā mēs to darītu arī attiecībā uz jebkuru citu dalību valsti. Šādus uzdevumus un pilnvaras piešķir līgumi, uh, Komisijai šos līgumus ir parakstījuši visas Eiropas Savienības dalība valstis. Izvērtējumu mēs veiksim rok rokā arī ar Eiropas padomus Venēcijas komisiju. Un man ir prieks arī redzēt, ka arī pātī Polijas valdība ir lūgusi Venēcijas komisijas atzinumu par konstitucionālās tiesas reformu atkārtoju. Uh, Tieši šādā garā mēs nosūtījām vēstuli pagājušajā nedēļā Polijas valdībai. Man ir iespējas, ka arī šis ir tas uh, veids un gars, kādā veidā arī Polijas valdība ir atbildējusi uz mūsu pagājušās nedēļas vēstuli. Izanalizēsim jūsu atbildes un tad turpināsim dialogu ar Polijas valdību, lai cerams atrisināt šo jautājumu pēc iespējas atrāk. Lielas paldies, priekšsēdētāj kungs! Thank you. Paldies, Timermans kungs. Tālāk vārds eh, Polijas premjerministrei Šidlo kundzei. Godātais priekšsēdētāji, Ministra kungs, godātie deputāti. Es ļoti pateicos par to, ka man ir šī izdevība Eiropas parlamentā pastāstīt par Poliju. Un paldies par šo uzaicinājumu un es ļoti ceru, ka mums būs ļoti tādas apusēji um, veiksmīgas debatas un uh, Paldies par šo iespēju uh, runāt par šīm izmaiņām, kas notiek Polijā. Šis izmaiņas Polijā notiek demokrātisku vēlēšanu rezultātā, kas notika 2015. gada oktobrī. Polijas iedzīvotāji šajā demokrātiskajā vēlēšanu procesā nolēma, ka viņi vēlas tādas izmaiņas, ko ir ierosinājusi man valdība, kur uh, vadošā partija ir likums un taisnīgums. Uh, Tas ir polijas iedzīvotāja lēmums, un paldies par to, ka šodien uh, varu uh, jūs uzrunāt šeit polijas valdības vārdā, kā arī visu polijas iedzīvotāju vārdā, kuriem brīvība, vienlīdzība, taisnīgums un suverenitāte ir uh, vērtības, kas ir ļoti, ļoti svarīgas. Tās ir vērtības, par kurām poļi ir cīnījušies daudzus gadus, daudzu gadu garumā, un ko mēs ļoti augst vērtējam, augstāk par visu. Suverenitāte, vienlīdzīgums un taisnīgums ir vērtības, uz kuru pamata mēs veidojam mūsu valsti un attīstām to. Un Es gribētu, lai pēc manas uzstāšanās jūs saprastu, ka Polija ir un vēlas būt vienotas Eiropas sastāvdaļa, un tādēļ pašā sākumā es eh, arī eh, gribētu eh, šeit vērsties pie jūsu pārstāvēto valstu iedzīvotājiem. Mēs ļoti bieži dzirdām netaisnīgus izteikumus, kas vērtē Poliju, Polijas valdību par uh, m, to, ka mēs eh, neievērojam likumu un tā tālāk, bet tas ir tikai tādēļ, ka eh, līdz cilvēkiem nonāk ne, nepilnīga informācija. Un es esmu pārliecināta, ka mm, cilvēki ļoti bieži vadās no nepilnīgas, nepamatotas informācijas. Un mēs esam par to, lai būtu vienoti, lai mēs cienītu atšķirības un lai mēs šo uh, kopību un vienotību balstītu uz kopībā, kopīgām vērtībām, respektējot atšķirīgo. Tas ir liels izaicinājums, bet uh, Mums ļoti svarīgi ir drošība un vienlīdzība. Tikai vienota Eiropa, eh, Eiropa, kurā ir spēcīgas valstis, būs gatava atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas patreiz ir mūsu priekšā un par ko mums ir atklāti jārunā poļi ir gatavi atbalstīt Eiropu grūtajā, grūtā brīdī, grūtos lēmumos, un polija ir gatava atbalstīt Eiropu risinot šos izaicinājumus. Tieši tādēļ mēs arī esam šajā vienotajā Eiropā. Polijas vēsture, par kuru pieminēja arī Timerman kungs un Henders kungs, es viņiem ļoti par to pateicos, mūsu vēsture ir smaga, grūta vēsture. Tā ir vēsture, kas mums ir ļoti dārga. Mūsu tēvi, vectēvi izlēja asins par to, lai mēs varētu baudīt brīvību, lai mēs varētu būt vienotas Eiropas sastāvdaļa. Viņi lēja savas asins arī par citu Eiropas tautu brīvību. Uh, Pirms eh, daudziem desmitiem gadu mums vajadzēja cīnīties par atšķirīgu viedokļu paušanas iespēju, par valstiskumu veidošanu. Mēs to izcīnījām, un mēs nepieļausim, ka mums to atņem. Tā ir ideja, ka, ko mums iemācīja vienotā Eiropa. Mēs esam Eiropieši, un mēs par to esam lepni. Poļi vēlēšanās, kas notika pagājušā gada rudenī, izvēlējās to programmu, ko mēs piedāvājam, ko piedāvāja mūsu partija Pravo i spravedljivošķi likums un taisnīgums. Mēs redzām, ka iedzīvotāji izvēlējās tādu programmu, kas ir vērsta uz tiem iedzīvotājiem, kuriem šīs transformācijas e, gados, e, esot Eiropas Savienībā, nav kļuvis labāk dzīvot Polijā. Varbūt tas jūs izbrīna, bet Polija, lai arī uh, ir Eiropas Savienībā un ir liela, milzīga valsts, mums joprojām sastopamies ar tādām problēmām kā liels bezdarbs jauniešu vidū, zems atalgojums jauniešiem. E, daudzi e, polijas e, bērni, piemēram, viņiem ir iespēja saņemt siltas pusdienas skolā par brīvu, un tas tiešām ir viņiem ļoti svarīgi. Un mēs uh, redzam, ka cilvēki izvēlējās mūsu programmu, lai viņi varētu atmaksāt rēķinus, saņemt um, zāles uz receptēm, uh, attiecīgi bezmaksas sasniedzot noteiktu vecumu. Mēs vēlamies veidot tādu poliju, kāda ir Eiropas Savienība. Polija, kurā visiem ir vienalīdzīgas iespējas, un mēs esam uh, uz šī ceļa. Mums ir tāda programma, kurā mēs ierosinām tādus risinājumus, kas patreiz jau tiek īstenoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs raugāmies uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm un saprotam, ka mums ir jāmācās no tiem, uh, kuri jau ir lietas izdarījuši un kaut ko sasnieguši, bet mēs zinām, ka daudz polijas iedzīvotāji uh, neredz to, ka viņiem būtu vienlīdzīgas iespējas. Un tā programma, ko mēs patreiz realizējam, ir vērsta tieši uz to, lai piedāvātu visiem vienlīdzīgas iespējas. Tās uh, vēlēšanas, ko nu pat pieminēju, ko rezultātā uh, tika izveidota valdība, bija mūsu iedzīvotāju lēmums. Un mēs esam atbildīgi viņu priekšā, lai realizētu pārmaiņas, tās pārmaiņas, ko mēs solījām saviem vēlētājiem tiekoties pirms vēlēšanām. Un jau mūsu valdības eh, darbības pašā sākumā mēs to esam sākuši darīt. Mēs realizējām to, ko mēs postulējām mūsu iedzīvotājiem. Tas ir tas, kas veido pamatu polijas valsts tālākai attīstībai. Mēs darām to atbilstoši likumam, uh, Eh, respektējot konstitūciju, respektējot normas un respektējot Eiropas Savienības eh, līgumus. Bet gribu atkārtot vēlreiz, mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa, mēs bijām, esam un būsim Eiropas daļa, tādas Eiropas, kas attīstas un piedāvā vienlīdzīgas iespējas. Vismaz tā mēs iedomājamies sev Eiropu. Mēs gribam, lai Eiropa cienītu visus Eiropiešus lai tā atbalstītu visu to dalību valstu attīstību, kas to veido, un mēs gribam būt aktīva Eiropas Savienības dalību valsts šajā ziņā. Polija jau gadu simtiem uh, ir uh, aizstāvējusi tiesiskumu. Mēs esam valsts, kura pirmā Eiropā pieņēma konstitūciju, un mums konstitūcija ir svēta. Un Mēs redzam, ka pēdējā laikā tiek runāts par konstitucionāliem pārkāpumiem Polijā, un es tādēļ gribu izmantot šo iespēju un pastāstīt to, kāda ir Polijas nostāja šajā uh, situācijā. Tik daudz ir runāts par Poliju, par Polijas situāciju, kad ir ļoti daudz citu svarīgu jautājumu un problēmu, kas ir pelnījuši mūsu uzmanību Eiropā. Bet es esmu šeit, jo vēlos uzturēt to dialogu, par ko tika runāts, un es gribētu jums pastāstīt par Poliju un gribētu kliedēt uh, neskaidrību un bažas. Un, uh, Es nāku ar atvērtu un labu gribu, lai mēs varētu runāt par to, kas notiek Polijā, un gribu pastāstīt, ka Polija ir spēcīga Eiropas Savienības dalībvalsts, kas attīstās, un mēs par to esam lepni. Godātie deputāti, ir uh, divas eh, problēmas vai bāžas, kas šeit tiktu pieminētas. Viena ir attiecībā uz konstitucionālo tiesu, un eh, otrs eh, šis viss uztraucošais jautājums ir mēdīja likums. Konstitucionālā tiesa, godātie deputāti, Polijā darbojas ļoti labi. Um, Eh, nu pat pirms pāris stundām tā pieņēma eh, vienu no saviem nolēmumiem eh, strādājot un nekas viņiem slikts nav noticis. Izmaiņas, kas notika attiecībā uz konstitucionālo tiesu un konstitucionālās tiesības likumā, atbilst Eiropā esošajiem standartiem un tie neatšķiras no tā regulējuma, kas ir spēkā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tomēr mums nācās mainīt mūsu konstitucionālās tiesas likumu, jo jo 2015. Uh, uh, gada jūnijā iepriekšējais seims, iepriekšējā uh, valdošā koalīcija pieņēma likumu par konstitucionālo tiesu, kas um, paredzēja, ka 15. gada decembrī notiek šīs um, ka ir nepieciešams izmaiņas, bet eh, pati konstitucionālā tiesa eh, pagājušā gada decembrī konstatēja, ka iepriekšējās koalīcijas, iepriekšējās saimas pieņemtā likumdošana ir nekonstitucionāla, un tādēļ mēs strādājam, lai šīs kļūdas labotu. Uh, Kas attiec uz uh, konstitūcijas pārkāpumiem, uh, tad uh, tas tika konstatēts jau ievēlējot, ievēlot as, esošos Kosovas tiesas lēmums 14 no 18 tiesnešiem nominēja iepriekšējā koalīcija, bet Venēcijas komisija, kas arī šeit tika pieminēta, savā atzinumā ir norādījusi, ka konstitucionālas tiesas tiesne jauniešu izvēlēšanas sistēmā ir jābalstās uz eh, demokrātiskās pārstāvniecības principu. Un tas arī tika izdarīts. Tas nozīmē, ka mēs atgriežamies eh, pie uh, konstitucionālajiem pamatprincipiem. Prezidenta likums attiecībā uz uh, tiesnešu um, iecelšanu nedekurātiskā veidā uh, tika uh, pieņemta, ņemot uh, vērā to, ka ir pārkāpt demokrātiskie standarti attiecībā uz uh, tiesnešu izvēlēšanu. Konstitucionālā tiesa 2016. gada 7. janvārī atzina, ka tai nav kompetences attiecībā uz šo lēmumu konstitucionalitātes izvērtēšanu. Polijā uh, 15 no 18 konstitucionālās tiesas tiesnešiem tika ievēlēties tieši tā. Tas nozīmē, ka lielākā daļa tiesnešu konstitucionālā tiesā eh, tika ievēlēta ar parlamenta deputātu vairākumu atbalstu. Mūsu partija likums un taisnīgums nekad nav dominējusi konstitucionālā tiesā. Mēs nekad neesam gribējuši vairākumu konstitucionālajā tiesā. Mūsu mērķis bija uh, ieviest līdzsvaru un gribētu jums pastāstīt, ka mēs piekrītām tam, ka astoņi no 15 uh, eh, tiesnešiem ir no opozīcijas. Tās ir pozitīvas izmaiņas, eh, ņemot uh, vērā iepriekšējo situāciju un tā radikāla atšķiras no mūsu priekšgājēju nostājas. Opozīcijai ir, protams, tiesības uz atšķirīgu viedokli, un mēs vēlamies uzturēt dialogu par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi Polijai un Polijas iedzīvotājiem. Bet, lai nodrošinātu plurālistiskumu, er, eh, Polijas eh, parlaments pieņēma attiecīgu lēmumu. Un eh, mūsu lēmums ir likumīgs, un par to nedrīkstētu būt nekādas šaubas. Bez tām nedrīkstētu būt šaubu par to, ka lēmums tiek pieņemts ar kvalificēto divu trešdaļu balsu vairākumu. Lēmums, ko pieņem Konstitucionālā tiesa nolēma par to, ka ir nepieciešams tāds pats uh, vairākums, uh, kā lēmjot par konstitucionālu. Lielākajā daļā valstu tie, tās ir divas uh, trešdaļas no konstitucionālas tiesas tiesnešiem. Bet daudzās valstīs tāds princips darbojas. Un tas ir tas, ko es teicu, ka mums Polijā darbojas eh, tieši tāds paši principi, kā tajās valstīs, ko arī jūs šeit pārstāvat. Gribētu pasveitrot eh, to, ka. Um, Konstitucionālās eh, tiesas tiesneši ļoti bieži lēmumus, savus nolēmumus pieņem tieši plurālisma garā. Un Pagājušā eh, gada decembrī izveidojās situācija, kas noved pie polēmikas pār konstitucionālo tiesu, bet šī polēmika ir politiska, nevis tiesiska. Konstitucionālā tiesa eh, nav faktu izvērtēšanas tiesa, bet tā ir tiesa, kas izvērtē eh, lēmumu tiesiskumu. Konstitucionālās uh, tiesas nenodarbojas ar faktu izvērtēšanu, bet normas, par ko sprieda konstitucionālā tiesa decembrī, nebija tās piekritībā, un tas attiecīgi noved pie esošās situācijas. Un es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka konstitucionālā tiesa patreiz Polijā ir politisks spēks, un tādēļ es domāju, ka tā ir jāveido balstoties uz politiskiem kompromisiem Polijā. Un Tādēļ mums paši, tā ir mūsu iekšējā lieta, un tādēļ tas mums ir jārisina pašiem. Es esmu gatava runāt uh, par to ar opozīciju un um, piedāvāt mm, risinājumu tam, bet, kā es teicu, tā ir mūsu iekšējā lieta, kas attiecas uh, uz izmaiņām publisko mēdīju likumā. Tad arī tās uh, pieņēma parlaments ar balsu vairākumu un nepārkāpjot starptautiskās normas attiecībā uz uh, publis, um, kas, uh, uz publiskajiem mēdījiem, uz publiskajām apraides organizācijām. Lielākā lielākā daļa polijas mēdīju ir norādījuši, ka nevienmēr ir vērojams objektīvisms, objektivitāte. Mums ir jāraukās, lai tiktu nodrošināta neutralitāte un plurālisms um, masu mēdījos, un tieši uz to arī ir vērts izmaiņas likumdošanā. Uh, Jāsaka, ka šī likumdošana, ko pieņēmām, ir pirmais solis uh, publisko masu mēdīju reformas procesā. Pirmajā reformas etapā mēs strādājām uh, pie publisko mēdīju uzraudzības sistēmas jautājumu, kas līdz šim ne, ne tikai neatbilst Eiropas standartiem, bet arī izrādījās neefektīvs attiecībā uz publisko mēdīju finansēšanu. Uh, publisko mēdīju uh, regulātors um, arī nedarbojās pietiekami efektīvi un neņēma vērā um, mēdīju tirgu. Un Venēcijas komisija 2010. gadā atzina, ka konstitūcijā eh, tiek garantētas valsts eh, tiesības eh, mm, nodrošināt šīs nozars regulējumu, un tas, kas noti, par, bija paredzēts likumdošanā līdz šim, neatbilda šiem principiem. Tādēļ bija jāmeklē jaunas organizatoriskas formas un sistēmas publiskajām apraides organizācijām. Kas attiec attiecās uz publiskajos mēdījos notikušajām izmaiņām, tās ir tieši tādas pašas, kā vērojam daudzās citās Eiropas Savienības dalība valstīs. Godātie deputāti! Polijas valdība ir gatava dialogam un debatēm. Mēs vēlamies veidot savstarpēju izpratni Polijā ar eh, visām parlamenta frakcijām, arī ar opozīcijas frakcijām un tām uh, frakcijām, kas atbalsta Polijas valdību. Mēs vēlamies izmaiņas, pārmaiņas Polijā, kas būtu labvēlīgs Polijai, bet, kā es teicu, mēs esam gatavi kopīgi risināt pro Polijas problēmas, bet es domāju, ka mums visiem ir svarīgi, lai šajos darbos mēs saņemtu Eiropas Savienības atbalstu, lai mums būtu sajūta, ka Polija kā suverēna, brīva valsts, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, var paļauties uz jūsu atbalstu un ka tajos lēmumos, kas attiec uz mūsu iekšējām lietām, tiks cienīta un respektēta mūsu suverenitāte. Godātie deputāti, es esmu gatava atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un es esmu gatava uzkla, izplatīt vēl papildus informāciju, dalīties ar informāciju, kā manas valdības pārstāv. Polija ir skaista valsts, poļi ir lepna tauta un mēs vēlamies būt Eiropas Savienības čempioni. Tas ir mūsu sapnis. Mēs esam daudz gaidījuši, lai varētu to realizēt, realizēt. bet, kā es teicu, um, ir ļoti svarīgi, lai šīs vērtības, tiesiskums, brīvība, vienlīdzība tiktu saglabātas un aizsargātas. Tas mums ir ļoti svarīgi un liels paldies jums, ka uzklausījāt mani. Un es ļoti ticu, ka mani skaidrojumi par šo situāciju, uh, dos jums jaunu uh, informāciju un izmainīs jūsu domas varbūt par to, kas notiek Polijā. Es ļoti ceru, un es ceru, ka mēs kopā veidosim Eiropas Savienības veiksmīgu labu nākotni. Paldies! Vielen Dank. Paldies! Paldies ministra prezidents kundzei. Eiropas Tautas partijas vārdā Gonzales Ponskungs. Okay. Señora primera ministra, el presidente de. Premjerministrs kundze. Manas grupas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers ir vācietis Un ar vislielāko cieņu viņš ir aicinājis mani izteikties savā vietā, lai neviens nevarētu minēt nacionalitāti kā um, aizbildinājumu kaut kādiem izteikumiem. Ar visu cieņu neviens no polijas deputātiem neizteiksies mūsu grupas vārdā, lai nebūtu pārmetumu, ka kāds uh, ir interešu konfliktā. Nu, tas nav normāli, ka mums ir e, e, jācīnas pret to, lai vārdi nekļūtu par ieročiem, politiskiem ieročiem. Es esmu spānis pats, un mēs esam vienoti visi savos uzskatos, ka Eiropa ir balstīta uz kopīgām vērtībām Tā ir kopīgu vērtību savienība. Tāpēc vēlos jums apliecināt, ka visa mana politiskā grupa uzskata, ka Eiropa tā nav Brisele, Berlīne vai Parīze. Eiropa tā ir 500 miljoni iedzīvotāji šajā kontinentā, kuri vēlas dzīvot kopā. Polijas tauta ir cīnījusies ar diktatūrām un tās uzvarējusi gan nacismu, gan komunismu. Mēs esam atbalstījuši Poliju. Tagad visi Eiropieši cīnas pret terorismu, un to mēs darām visi kopā. Bet autoritārisms nevienmēr ir vēlams, un nevienmēr tas paliek vēlamajās robežās. Gan poļi, gan spāņi, gan portugāļi, gan itāļi, gan vācieši, gan rumāņi, gan slovēņi, gan franči, gan grieķi to visu zina. Kā autoritārisms visļaunākajā formā var nākt no valsts iekšpuses un sagraut tiesisko varu un ierobežot plašsaziņas līdzekļu brīvību, kas ir de nozīmētu demokrātijas beigas. Problēma jau nav polijai problēma ir ar autoritāru pieeju, kas atkārtojas atkal un atkal. Pagātnes kļūdām ir tendence atkārtoties, un pagātnes šausmas eh, kalpo kā atgādinājums, ka mēs neko tādu vairs nevēlamies. Mēs nevēlamies atgriezties pie tām šausmām, kas ir bijušas eh, pagātnē. Eiropā tur augstā godā cilvēku cīņu, mēs balstamies uz romiešu tiesībām un kristīgo morāli. likumam ir vara. Un esam pārliecināti, ka mūsu vērtībām ir jātiek ievērotām, tās nedrīkst apdraudēt. Mēs negribam nevienu nosodīt. Mēs vēlamies izvērtēt darbību, un šis vienkārši ir brīdis, lai mēs varētu uh, kliedēt kādas pārpratums, kas varbūt ir radušies. Neviens netaisās uh, tiesāt polijas valdību vai uh, nosodīt to. Mūsu grupas eh, locekļi no polijas nekad mums to neļautu darīt. Mēs gaidām dialogu rezultāts, kas jums ir ar komisiju, un aicinām visas iesaistītās puses rīkoties rūpīgi un piesardzīgi tā, pat kā tas ir bijis līdz šim, un esmu pārliecināts, ka jums būs pilnas leģitīmās tiesības īstenot valdības programmu Polijā. Bet šobrīd ir runa par tiesiskumā vai likumvaras aizstāvēšanu. Mums ir jābūt labiem partneriem un mums ir jābūt spējīgiem skatīties vienam otrā acīs un skaidru valodu runāt. Tas tas pats, ko mēs darījām ar Grieķijas valdību, ar Lielbritānijas valdību. Un tāpēc Es ceru, ka mēs varēsim skatīties acīs, runāt patiesību un atzīt, kādas lietas ir patiesībā. Premjerministrs Kūnze, šeit nav runa par likumu, šeit ir runa par vērtībām. Jūs kā pārstāvāt eh, leģitīmu valdību, jūs varat grozīt likumu, bet jūs nevarat grozīt eh, vērtības ne vairāk kā kāds cits. Das Wort hat für die Sozialdemokratik. Tālāk sociāldemokrātu uh, uh, frakcijas vārdā tās priekšsēdētājs Pitēlis kungs. E Sociāldemokrāti neapšaubāmi ir ar tiem um, tūkstošiem poļu, kas izgāja ielās, lai iestātos par tiesiskumu un de. Godētā premjerministrs kundze, signora primo ministro noi Premjerministrs Kundze, mēs eh, augsti novērtējam jūsu šīs dienas runu. Mēs tagad nevēlamies tiesāt jūsu valsti, nedz eh, arī kritizēt jūsu nācijas demokrātisko izvēli. Jums ir tiesības un pienākums valdīt. Un jums ir arī brīva izvēles e, iespēja, autonomija. Taču tāpat laikā jums ir jāievēro Eiropas principi un tiesības. E, Polija ir viens e, no Eiropas Savienības pīlāriem, ņemot vērā vēsturī, ņemot vērā jūsu cīņu pret totalitārismu 20. gadsimtā. Poļu tauta ir pāraugs mums visiem. Jūsu valdības pieņemtie pasākumi, premjerministrs kundze, uh, Um, noliedz šo vēsturi. Neatkarīga konstitucionālā tiesa, brīvi plašsaziņas līdzekļi ir priekšnoteikums tiesiskai valstī. Taču mēs uzskatījām, kā Eiropas komisijas lēmums tiešām nāk laikā. Vēlos šeit pateikties pirmajam vicepriekšsēdētājam. Uh, Eiropas Savienība ir vērtību kopiena, kur valda brīvība un demokrātija. Eiropai ir nepieciešama brīva un spēcīga polija. Premjerministrs Kundze šeit atsaucos uz lēmumiem, kādus esat pieņēmusi savā valdībā, taču ir jāturpina dialogs konstruktīvā garā kā uz to jau norādīja brīdī atpakaļ Timermaņkungs. Polija ir liela valsts, un mēs nepametīsim, neatstāsim Poliju. Jūs esat uz tā ceļa, kas ir pretrunā ar jūsu valsts tradīciju un vēsturi. Paldies! Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion. Un tagad EKR vārdā Dod vārdu Kamalkungam. Paldies, priekšsēdētāji. E, šajā pēcpusdienā sanākot e, šeit kopā. Es redzu, ka jūs ar nepacietību gaidat, lai izkā savu sašutumu par polijas premjerministru, bet es gribētu aicināt jūs um, varbūt pa, pa, eh, ļaut eh, Polijai atrisināt šo jautājumu ar komisiju šajā procedūrā. Katrā ziņā tiekoties ar Polijas deputātiem, mēs redzam, ka viņu mērķis nav uh, likvidēt plurālismu. Kādēļ komisija, piemēram, neizmeklē to, ko izdarīja iepriekšējā sasaukuma parlaments, kad eh, tikai um, opozīcijai bija um, iespēja uh, nominēt uh, tikai pavisam nelielu skaitu tiesnešu konstitucionāla tiesā. Mums vajadzētu atbalstīt to, ka tiek nodalīts regulators no apraides organizācijām, bet tad, kad jaunā valdība cenšas uh, realizēt to, ko dara uh, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tā tiek apvainota par iejaukšanos uh, mēdī darbībā. Piemēram, mani šokēja tas, uh, ka. Mm, daudzās lielajās dalību valstīs labi zināmi cilvēki, deputāti, politiķi sēž uh, aprādes organizāciju valdēs, televīzijas uh, valdēs, radioorganizāciju valdēs. Ja jūs tagad uzbruksiet demokrātiski ievēlētāji polijas valdībai, tad jūs patiesībā uzbruksiet tiem cilvēkiem, kas ir balsojuši par šo valdību. Un tad nebrīnieties to, ka Polijā būs arvien vairāk eiroskeptisku politiķu nekā tas ir vēl tagad Itālijā un Francijā un Nīderlandē. Tādēļ esiet rūpīgi izvēloties savus vārdus. Kad Berluskonī kungs uzrunāja uh, šo parlamentu tad, uh, un atsaucās uz uh, Šulca kunga nacionāla sociālistisko pagātni daudz jūtās apvainot. Tad lūdzu, esiet piesardzīgi salīdzinot Polijas valdību ar Puķinu un nosaucot to, kas notiek Polijā. Jums vajadzētu saprast, cik aizvainojuši tas ir polijas iedzīvotājiem, kuriem nācās paciest Vācijas nacionālu sociālismu, eh, padomju sociālismu un eh, komunismu. Tā kā tiešām mums vajadzētu pievērsties nevis eh, tam, kas notiek polijas iekšienē, bet runāt par to, kas notiek Eiropas Savienībā, par zemo izaugsmas rādītāju un par migrāciju. Un es domāju, ka mums vajadzētu ļaut, lai Polija, sadarbojoties ar komisiju un iesaistību, iesaistot Venēcijas komisiju, nonāk pie secinājumiem. Uh, un neaizmirsīsim to, ko polijas tauta ir iznesusi uz saviem pleciem, un es esmu pārliecināts, ka jaunā polijas valdība gatava sadarboties ar tiem, kuri gatava sadarboties ar viņiem, lai polija varētu nostiprināt brīvību, plurālismu un demokrātiju, par ko polijas tauta ir cīnījusies tik daudz gadu garumā. Paldies! Liberāla frakcijas vārdā tās priekšsarētājs Ferhofštāt kungs. Paldies, premjerministrs kungs, paldies arī par to, kas esat ieradusies, paldies arī par jūsu uzrunu un toni. Es arī mēģināšu sekot jūsu paraugam, runāju tieši par šo toni. Tas man, vienkār, tas man nav vienmēr vienkārši uzdevums. Nevienmēr izdodas. Jūs, jūsu pārtī uzvarēja vēlēšanās jūs un jūsu partija saņēma spēcīgu mandātu valdīt Polijā. Un mēs to respektējam, mums tas ir jārespektē. Kā liberāli demokrātam varbūt man nepatīk pilnīgi visa jūsu politika, bet, nu, tās nav mūsu politikas, tā ir jūsu atbildība un tā tas notiek reālā demokrātijā. Jums ir vairākums, un tās ir jūsu tiesības eh, arī eh, mainīt plašsaziņas līdzekļu kontekstu, uh, arī reformēt valsts pakalpojums. Es pats biju premjers un arī es uh, ko līdzīgi darīju, taču jautājums jau nav par to. Tas, kas mūs satrauc un satrauc lielāko daļu deputātu šeit parlamentā, ir tas, ka izmantot ļaunprātīgi šo vairākumu, lai uh, izjauktu līdzsvaru valstī, tas nevar notikt. Jo kas ir Eiropas demokrātija? Tas ir līdzsvars, līdzsvara sistēma, ka ir iespējams uh, aktivizēt uh, tiesisko satvaru, kad likumi pretrunā ar polijas konstitūciju un likums par konstitucionālo tiesu, ko jūsu vairākums ļoti steidzami Ziemassvētku vakarā pieņēma. Tas tieši to arī dara, tas paralizē konstitucionālās tiesas darbu, un man jāteic, kā tas arī nebūtu, uh, nebija um, solīts pirms vēlēšanām, tas nebija jūsu partijas programmā, un te runāšu ļoti precīzi. Runa jau nav par uh, nominācijām, kā Malkungs. Tas, te runa nav par kvorumu, te nav runa par divu uh, trešdaļu vairākumu. Nē, tās nav arī šīs uh, chronoloģiskās lietu kārtība, kas tagad ir ieviest dažām dalību valstīm, kā jūs arī teicāt, ir šādi noteikumi. Bet, nu, nav visi šie noteikumi kopā Un par to jau ir eh, jautājums. Ir visu šo elementu kombinācija, kas paralizē tiesas darbu, kā rezultātā tiesa nevar darīt savu darbu. Un jāteic atklāt, Komelkungs, jums taisnība, jā, ka polijas eh, valdībā re, koriģēja kļūdu, ko pieļāva iepriekšējais vairākums, taču jūs nekoriģējiet kļūdas, paralizējot eh, konstitucionālās tiesas darbu. Un jūs, man liekas, ka jūs pati jūtat, es to dzirdu savā balsī, ka ir kāda problēmiņa. Un tādēļ jūs arī sekojat Timermaņa kunga paka, uh, padomam uh, vērsties pēc atzinuma pie Venēcijas komisijas. Bet tā būtu slikta lieta, ja mēs Poliju salīdzinām jā, ar kādu citu sistēmu austrumos. Jā, Kamalkungs, es vienreiz to minēju, jā, es minēju Putinu vārdu, un es zinu, ka Kačinska kungam nepatīk Putins un Krievija, un pat es esmu melnajā sērakstā, viņš tur nav, bet es esmu. Ar šīm politikām Kačinska kungs palīdz Putinam, jā, es to teicu, jo, nu, tā patiesība ir tāda, ka. Uh, Putinam nepatīk Eiropas vienotība. Putins ir apsēsts ar to, ka viņš vēlas iznīcināt Eiropas vienotību, un tas, kas notiek Polijā, tas viņam ļoti varētu palīdzēt. Nekad neaizmirstiet, premjerministrs kundze, neaizmirstiet, vēsture ir pierādījusi to, ka Polijas vienotības spēks ietrot rokā ar Eiropas vienotību un spēku, un uh, otrādi. Te šaubu nav. Es uzticos polijas pilsoņiem, un zinot poļus, viņi, atceramies solidārnost, viņi ir cīnījušies par demokrātiju brīvību, viņi cīnījās par tiesiskumu un tam līdzīgi. Es zinu, ka poļu tauta nekad uh, neatteiksies no savas demokrātijas, tad mans aicinājums jums, premjerministrs Kundze, ir tāds, kā es vēlētos jūs mudināt netik daudz klausīties manī vai mūsos, klausieties jūsu pilsoņu vairākumā, kuri vēlas, lai viņu valsts paliek demokrātijas ko valstu kopienā. Paldies! Apvienotajiem kreisajiem eh, eh, tagad uzstāsies priekšsēdētāja Cimera. Godātā premjerministrs kundze, paldies, ka ieradāties šodien Eiropas parlamentā, lai atbildētu uz kritiskiem jautājumiem. Jūs kā valdības vadītāja pats par sevi saprotams, eh, ka esat situācijā, ka jums tas ir kā pienākums eh, pieņemt atbildīgs lēmums, un to jau neviens arī netaisās apšaubīt. Šeit jau tika sacīts, ka cilvēku cieņas eh, ievērošana, brīvības, pamattiesību eh, principi ir stūrakmeņa Eiropas Savienībā. Un pie tā piedara arī tiesu vara un neatkarīgi mēdīji. Un nu, tas arī kā jautājums jums Un tas ir labi, ka jūs izrādījāt gatavību eh, uzklausīt Venēcijas komisiju. Mēs esam gatavi arī ar jums tālāk diskutēt par šo jautājumu. Un tāpēc ir labi, ka komisija ir uzsākuši šādu eh, pārbaudas dialogu. Un tas ir labi. Agrāk tas tā nav noticis. Šī pārbaudas procedūra principiāli katru reizi būtu jāizmanto tad, kad kā, saistībā ar kādu dalību valsti roda šaubas. Neatkarīgi no, nu, no tā, kas tā ir par dalību valsti vai kurš atrodas pie varas šai dalību valstī. Tam būtu jābūt ļoti profesionālam veidam, kā rīkoties, veidojot struktūrētu dialogu savstarpēji un saglabāt savstarpējo cieņu. Šeit nav runa par demokrātisko leģitimitāti polijas valdībai, bet gan par rīcības tiesiskumu. Un tieši tādēļ mēs vēlamies turpināt šo diskusiju. Vēlos arī norādīt uz to, ka šīs problēmas Polijā jau nenokrita no gaisa. Radikāls tirgus struktūras reformas, kas eh, jau iepriekš eh, tika nodrošinātas, nav radījuši eh, labklājību visiem. Sociāli atstumti tie tikuši ignorēti ir. Un tāpēc daudzi cilvēki Polijā un arī citās Austrum Eiropas valstīs nav diskutējuši par iegūmiem no Eiropas Savienības vai vērtībām, eh, brīvību, vienlīdzību Eiropas Savienībā, bet izmantojuši Eiropas Savienību, vainojot to, kas ir eh, līdz atbildīga par sociālu šķelšanos sabiedrībā. Uh, Un arī jūs nevarat šodien pateikt, ka jā, mūs jau tikai tagad tik e, ievēlēja, mēs tik novērsām iepriekšējās e, kļūdas, bet jūs esat bijuši e, koalīcijas valdība arī iepriekš, un bijuši liberālas valdības iepriekš, kur, piemēram, nabadzības apkarošanas jautājums vispār nav pat tematizēts un nav diskutēts par to. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka nevar Eiropas Savienībā būt dubulti standarti. Ir tiesības, pamatiesības, cilvēktiesības, kas ir spēkā visiem. Tāpēc, eh, Šidlo kundze, jūs sacījāt, Polija vēlas būt čempions Eiropas Savienībā. Es arī esmu par to. Uh, Man nav vajadzīga vadības loma, kas obligāti Vācijai būtu jābūt. Nē, es uh, vēlos, lai tieši Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas valstis, kas nesen ir iestājušās, kuram ir daudz jāsadzen vēl, viņiem ir arī daudz ko dot. Un varbūt šis iestāšanās process uh, strauji notiekot ir uh, veikts tādā veidā, ka ir pieļauts arī kļūdas cits starpā. Nu, ja es vēlos būt čempionu, tad nu, piedalieties migrācijas jautājumu risināšanu. Nu, Un nevar būt tā, ka Polija tad ir tā valsts, kas pasaka 400 bēgļus uzņemsim šogad. Nu tā nevar būt. Nu lūdzu, nē. Tas ir viens no centrālajiem jautājumiem. Otrs lūgums noslēgumā. Polija ir e, pamatiesība hartā e, izvēlējusies nepiemērot to. Izmantojot tā saukto opt-out e, pieeju. Tādējādi Jūs neļaujat arī vien e, polijas iedzīvotājiem izmantot to pamatiesības. Paldies! Zaļo frakcijas vārdā līdzpriekšsēdētāja Hārms skundze. Godātā premjerministra skundze. Jūs noteikti jau sapratāt, e, ka diskusija šodien šeit pārsvarā ir saistīts ar bažām par to, kas notiek šobrīd eh, Polijā, par tiesiskumu Polijā, bet šo debašu fonā, es domāju, jūs jūtat arī bažas par Eiropas Savienību kopumā. Redzat, ka tiesiskums netiek eh, ievērots netiek cienīts, iekšējais tirgus, visas Eiropas Savienības tiesību aktu kopums, eh, pamatiesību garantijas, nekas vairs nedarbosies Eiropā, ja mēs neievērosim likumu varu. Es uzskatu, ka tas ir pareizi, ka jūs atgādinājāt mums par to, cik svarīga bijusi e, Polijas tautas loma Eiropas Savienībā par vispār Eiropas Savienības izveidošanos e, tādu, kā tā šobrīd ir, un kā Vācijas politiķe es vēlos iebilst tiem, kuri pēdējās nedēļās skaļi ir klieguši šajās diskusijās, vai tas vispār ir bijis pareizi ka Polija un citas centrāla un austruma Eiropas valstis tika savulaik uzņemts e, Eiropas Savienībā vai bija pareizais laiks. Es tam absolūti skaidru stājos pret šādiem izteikumiem un jautājumiem. Tas, e, ko Polija ir paveikusi 80. gada augustā, ko es tik labi atceros, šī cīņa, ko poļi veica panākot ne tikai brīvību un demokrātiju Polijai vēlāk, bet tas arī radīja stabilitāti un drošību visā Eiropas Savienībā šobrīd. Bet tieši tādēļ, ka es to tik augsti vērtēju un arī apzinos, cik tas ir svarīgi, man tādēļ ir tik grūti šobrīd iedomāties, ka tas viss ir taisnība, ko es šobrīd uh, Eh, redzu, notiekam Varšavā kopš jūs eh, esat pie eh, varas. Un to, to mums stāsta paši polijas iedzīvotāji. Šeit nav runa par to, ka jūs nomēlno konkurenti politiskie. Es vēlos sveikt Mateušu Kirkovski, kurš speciāli ir ieradies Strasbūrā, un kurš arī ir iesaistījies tālākās debatēs. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka Gijs Ferhofštāts problēmas saistībā ar likumu varu un tiesiskumu ir ļoti pareizi aprakstīts. Šeit nav runa par eh, personāla lēmumiem, šeit runa par iespaidu, ka vairākuma valdība ir ķērusies pie eh, noteikumu diktēšanas Un nenotiek vairs e, vēlme vienoties ar opozīciju, bet gan burtiski nakts laikā ir pieņēmusi tādas, pieņēmuši esat tādu lēmumus, e, par kuriem parasti notiek garas diskusijas. Tiesisko mehānismu, ko mēs atceramies no pieredzes ar Ungāriju, tas ir jāizmanto un ir jāpārbauda Eh, situācija. Par konsekvencēm mums vajadzētu lemt eh, debašu noslēgumā, nevis jau šobrīd eh, apspriežot sankcijas, kā darīja daži, poli, daži Vācijas kolēģi. Mēs nevēlētos redzēt selektīvu pieeju kā zaļie, mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka mums ir nepieciešami tādi instrumenti, lai pārbaudītu tiesiskuma eh, pastāvēšanu un eh, nodrošinātu tā esamību, jo tas ir tas, kas satura Eiropas Savienību kopumā, kopā. Bet, eh, kas mums nepatīk, ir partija intereses dažkārt ir aizsargāt kādu. Tāpēc mēs vēlētos, lai debatas par Kopenhāgenes komisiju Eiro, Eiropas komisijas e, konsultatīvo vēršanos. Jā, paldies. EFDD frakcijas vārdēve Ivaškevičs kungs. Pani premier, šanovni państvo premjerministras kundze, godātie deputāti, kā uh, pirmais polijas deputāts, kurš piedalās šajās debatēs, vēlos pasvītrot, ka polijas lietas ir jārisina polijā poļiem. Tādēļ es nevaru piekrist tam, kas šeit notiek. Šīs debatas ir liekas, tās motīvi ir neskaidri un uh, principi un pamatojums ir šaubīgi. Eh, protams, mēs esam eh, gatavi šīm debatēm, bet mēs redzam, eh, ka eiroskepticisms pieaug Polijā, un mēs redzam, ka tas ir rezultāts Eiropas Savienības institūciju darbībai, kas nodarbojas ne ar to, ar ko tām vajadzētu nodarboties. Ja runājam par mūsu demokrātiju, tad jāceras, ka pirms daudziem gadu desmitiem uz mūsu mm, demokrātiju um, mm, savu, savu ķepu uzlika gan Prūsija, gan Krievija. Un mm, mēs esam cietuši no komunistiskā režīma, bet mēs no tā atbrīvojāmies. Uh, Un mēs uh, redzam, ka tagad kā lielais palīgs ir Eiropas komisija. Viņas, es domāju, ka. Uh, arī Eiropai uh, izdevīgāk un labāk būtu, ja ar polijas problēmām nodarbotos paši poļi. Paldies! ENF frakcijas vārdā Marusikungs. Priekšsēdētāja kungs, godātā premjeras kundze, godātie deputāti. Liels uh, paldies. Uh, eh, Jāruk, mūsu doma gājiens ir ļoti līdzīgs un uh, Es uzstājos gan savas politiskās grupas vārtā, bet, un gan arī kā polis. Un uh, es uh, nebaidos no tā, ka mūsu oponenti mūs kritizē. Tas varbūt tikai nozīmē to, ka Polijas valdība ir eh, realizējusi to, kas atbilst Polijas interesēm un Polijas tautas interesēm, un ir cilvēkam tas nepatīk. Tāpat eh, neesmu arī īpaši saskumis par eh, šeit parādās arī negatīvi viedokļi, jo es domāju, ka tas neietekmēs to, kāda ir situācija Polijā. Mēs paši šo situāciju atrisināsim risinājumu, bet problēma ir tā, ka šīs debatas vispār šeit notiek. Tā ir Eiropas problēma, jo šīs debatas skaidri parāda to, ka mēs novērojam nesankcionētu iejaukšanos no ārpuses valsts iekšējās lietās, jo jūs neko nezināt par polijas politisko situāciju, un es domāju, ka uh, šajās debatēs uh, daudz runā par katastrofālo situāciju Polijā, bet vajadzētu runāt par Eiropas Savienības katastrofālo politisko situāciju. Tā ir iespēja nerunāt par tām problēmām, kas Eiropas Savienībai būtu jārisina. Kā tāds politiskās uh, grupas pārstāvis, kas atbalsta brīvu nāciju Eiropu, es gribētu norādīt, ka vajadzētu saprast, ka Eiropas projekts sevi ir izsmēlis un tas darbojas tikai pēc inerces. Un Eiropai ir jāmeklē jauni nosacījumi, jauni principi, lai izstrādātu jaunu Eiropas suverēnu, neatkarīgu valstu līdzās pastāvēšanas principu un mehānismu, un mēs esam parādā to mūsu dzimtenēm. Paldies! Tālāk. Korvin Mikke kungs pie politiskām frakcijām nepiedarošs deputāts. Kratum. Es neesmu demokrāts, demokrātiju neieredzu, bet jūs esat demokrāti. Tad kāpēc jūs nepiekrītat tam, kā polijas tauta, kas legāli demokrātiski ir ievēlējusi šo partiju, kāpēc jūs neļaut viņiem to darīt? Demokrātija ir vairākuma tirātnija. Un um, šī partija, um, izmantojot vairākuma atbalstu, dara to, ko vēlas. Tam es piekrītu. Bet Kāpēc mēs nerunājam par iepriekšējām valdībām, uh, kur valdīja korupcija, um, vārdā brīvības ierobežošana, bet Polijas tauta izvēlējās uh, partiju likums un taisnīgums uh, kā partiju, kas varēs viņiem piedāvāt nākotni. Un es domāju, ka Eiropas Savienība vienkārši kā tāda vispār ir jālikvidē. EPP e e frakcijas vārā Zverakungs. Ja, premjerministrs kundze, tad, kad mēs pirms diviem gadiem šo uh, mehānismu paredzējām. Daudziem toreiz tas nepatika, bet es uzskatu, ka mēs esam rīkojušies eh, pareizi. Šeit nav runa tikai par Poliju, šeit ir runa par tiesiskumu kā tādu jaunā eh, mehānisma piemērošana no Eiropas komisijas eh, puses būtu, es domāju, eh, citās valstīs arī daudz pamatotāk izmantojama, piemēram, Slovenijā. Tiesu sistēma tur darbojas slikti. Tur cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka Slovenijā ir īpaši daudz pārkāpumu pēc Eurostata datiem. Tiesu varai ļoti sl slikts tēls Slovenijā. Tāpēc nav nekāds eh, pārsteigums, ka tiesas tiek eh, politiskā ziņā ļaunprātīgi izmantots. Bijušais Slovenijas opozīcijas vadītājs eh, septiņus gadus bija spiests piedalīties tiesas procesos un beigās nonāca cietumā. Satversmes konstitucionāla tiesa vēlāk noraidīja visus šos lēmumus, bet sekas ir palikušas. Uh, politiski ļaunprātīga izmantošana redzam arī tajā faktā, ka decembrī policija iebruka lielākās opozīcijas SDS telpās e, un veica konfiskāciju. Un ir daudz šādu piemēru, bet Eiropas komisija līdz šim nav reaģējusi uz šādiem pasākumiem, kaut arī mēs esam regulāri uz tiem norādījuši. Un uh, To veids personas no iepriekšējās sistēmas. Slovenijai arī ir vajadzīga šāda palīdzība, kā polija ceļā uz tiesiskumu. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu eh, fakcijas vārdā Fajon kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Tas absolūti nav mans mērķis kritizēt Poliju vai poļu tautu. Uh, Pēdējos 30 gadus Polija ir bijusi kā iedvesmas avots miljoniem eiropiešu, kā tāds veiksmas stāsts politiskais. Un skaidrs, ka līdzinējā situācija e, nav izveidusies pati par sevi. Spēcīgi mēdī un politiskā sistēma ir veidojuši esošo situāciju. Jaunākie priekšlikumi no polijas valdības gan rada bažas agrāk biju žurnāliste, un jaunais plašsaziņas līdzekļu likums ir solis atpakaļ attiecībā uz neatkarību, un man ir pārsteigums, premjerministrs Kunze, ka jūs apgalvojat pretējo, kaut arī daudzas mēdīja organizācijas norādīja um, uz šīm problēmām. Un uh, cerams, ka ar turpmākajiem soļiem reformās jūs atjaunosiet līdzsvaru un neatkarību plašsaziņas līdzekļiem, it īpaši publiskajiem. Turklāt ir nepieciešams arī dialogs, tad, kad eh, tiek meklēti risinājumi. Bet eh, komisija arī nedrīkst baidīties uzsākt pat, eh, pasākumu īstenošanu, ja tiek apdraud, apdraudētas tiesiskums, neatkarīgi no tā, vai runa ir par Poliju, Ungāriju vai kādu citu valstu. Tālāk EKR grupas vada Legutko kungs. Paldies, eh, premjeras kundze, godātais priekšsādātāji. Man ir četri jautājumi. Vispirms eh, par valodu ar apmierinājumu. Es atzīmēju to toni un to, to retoriku, ko izmantojam šajās debatēs. Šīs debatas ir tādas pārliecinošas un emocionāls, un es redzu, ka arī Ferhofštata kungs to ir sapratis, un man tas ļoti patīk. Bet tajā pat laikā gribētu paust cerību, ka tas varbūt uh, tā nepaliks, bet, jo līdz šim mēs redzam agresiju, kas vērsta pret polijas valdību vēl pirms eh, šī valdība vispār ir reāli sākusi darboties un sasniegt kāds rezultāts. Es domāju, tas ir pasaules rekords. Eh, un es domāju, ka tas, kurš eh, saka, ka polijā ir puču mēģinājums, tad es domāju, ka tas nesaprot, kas notiek Polijā un kādas ir šīs pārmaiņas Polijā, kas notiek. Nākamā lieta. Uh, Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, es lasīju dokumentu, kas parādījās pēc uh, komisāra kolēģijas sēdes, un tas ir slikts dokuments. Un jautājums ir tāds. No kurienes komisija saņem informāciju par faktiem? Kas sniedz jums šo informāciju? Kas veic analīzi, tiesisko analīzi, kas apraksta faktus. Es nesaprotu, jo man izbrīna tas, ka informācija, kas uh, nāk no, piemēram, uh, Polijas valdības puses, pazūd bez pēdām. No kurienes jūs izņemat informāciju no mēdījiem? Kas gatavo jums šo informāciju? Kā var veidot dokumentu uz uh, šādas uh, dezinformācijas pamatu un kā var uz tādu pamatu pieņemt lēmumus? Kungi, nu atzīstieties, uh, ka šie fakti ir nepamatoti. Tālāk par dubultiem standārtiem. Šī problēma ir hroniska, dziļa un potenciāli tā ir um, slimība, kas var novest pie Eiropas Savienības nāves. Eh, Pitēlis kungs jau arī runāja par eh, demonstrācijām un tā tālāk, bet pēdējo astoņu gadu laikā Polijā Uh, ir eh, notikušas daudzas demonstrācijas, daudz skaitlīgas demonstrācijas, un es neesmu dzirdējis, ka Hāns kungs vai Pitēla kungs solidarizētos ar tiem, kas notiek eh, arī citviet Eiropas Savienībā. Arī Strasbūrā, Polijā ir bijušas demonstrācijas. Um, es nezinu, varbūt es kaut ko nesaprotu, varbūt es esmu kaut ko palaidis garām, bet lūdzu Pēdējo astoņu gadu laikā Polijā, un es gribētu lūdzu to traktēt kā svarīgu un patiesu informāciju. Tātad Polijā mums nekad nav bijusi vienparteiska valsts, kad viena partija kontrolētu pilnīgi visas institūcijas. Es dzirdu tagad, uh, ka netiek runāts uh, par uh, to, ka, teiksim, mana partija ieceltu 14 no 15 konstitucionālās tiesas tiesnešiem, es domāju, ka tas tam vajadzētu sacelt furoru, bet neviens par to nerunāja. Bet tāda bija situācija pirms tam. Vai e, jūs esat redzējuši, ka masveidā tiktu atlaisti žurnālisti? Viss, iz, tas, tas ļoti ātri ka noticis, bet kur, kā, vai ir bijusi kāda reakcija? Nebija nekādas reakcijas. Šie dubultie standarti vēlreiz parāda to, ka Eiropas Savienībā ir valstis, kas ir vairāk vienlīdzīgas nekā citas, ir partijas, kas ir vairāk vienlīdzīgas nekā citas. Un es domāju, ka Tātad pēdējais jautājums par kompetencēm un kompetenci jomu. Mēs runājam uh, par uh, to, ka um, padomas juridiskais dienests ir kritizējis normas, kas it kā neatbilst Eiropas Savienības līgumam un tā tālāk, bet jāsaka, ka nevienā Eiropas Savienības līgumā es neatradu normu, kas neļautu um, realizēt tūkstnotiek polijā. Es zinu, ka rezolūcijas, piemēram, šeit tiek gatavots tā, ka tiek izvērtēti fakti, tie tiek analizēti, uh, fakti tiek izpētīti, izmeklēti, meklēti, tiek pārbaudīts. Uh, oh, visa šī konstrukcija ļauj uh, ne tikai ir uh, samazināt, teiksim, šīs kompetenču apmēru, apj apjomu, bet no jūs teiktā uh, uh, izriet, ka tas, kas notiek šeit, kalpos par precedentu. Tas ir, ka jūs vēlaties izmantot prerogatīvas, kas jums nav piešķirtas, balstoties uz faktiem, kas nav uh, patiesi. Un es domāju, tas ir ļoti slikti. Tālāk liberāļu frakcijas vārdā Intveldes kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esiet sveicināt mūsu vidū arī premjerministras kundzei un arī šeit ir polijas valdības atbalstītāji. Eiropas parlaments ir īstā vieta, kur runāt par mūsu kopīgām vērtībām. Mēs te neiejaucamies nacionālos jautājumos, uzbrukam vienai vai otrai valstī, ne mēs iestājāmies pār Eiropas Savienības projekta pamatvērtībām. Polijas valdība ar vairākumu, ko tā ir uzvarējis vēlēšanās, tagad uh, maksimizē arī, uh, jums ir jāmaksimizē šī opozīcijas telpa. Uzklausīju jūs, uh, premjerministrs kundze, bet es īsti uh, nezinu, jūsu partijas līderis Orbānu kungu uh, sauc par līderi, daži pat min arī Putinu kā paraugu. Līdz ar to uzskatu, ka komisijas iniciatīva ir pamatota, taču izskatās, ka, ja tā ir diezgan patvaļīga un arī tiek apskatīts uh, politikas, kādēļ Polija un ne Ungārija, kādēļ, uh, piemēram, nav jautājumi par ārkārtas stāvokli Francijā. Debats norāda uz to, ka ir nepieciešams izvērst Eiropas Savienību Savienības mehānismu, kas būtu balstīts uz objektīviem un caurskatāmiem kritērijiem, lai izvērtētu visas dalību valstis un Eiropas Savienības institūcijas, lai tas viss noteiktu pēc viena. Uh, Mērogā, Timermaņa kungs smaida, bet es tiešām. Um, Būtu labi, ja komisija uz to reaģētu un iz, jūs izstrādātu šo mehānismu pilnīgi visiem, lai tas būtu vienlīdzīgs. Lielas paldies! Paldies! Apvienoto kreisiem vārdā Spinelli kundze. Es varu piekrīst daudzu kolēģu paustajām bažām. Neonacionālisms, ko īsteno jūsu valdība, Šilo kundze, kā arī e, likumi, kas daudzu poļu prāt ierobežo konstitucionālas tiesas darbu un plašsaziņas līdzekļu darbu, jau ir pretrunā ar Eiropas Savienības projektu. Tajā pat laikā vēlos arī atgādināt sekojošo. Jā, Polijā ir ievēlēta tika ske, eiroskeptiska valdība. Tas ir tādēļ, ka, ka Eiropas Savienība ar taupības politiku radīja ārkārtīgi lielu nevienlīdzību un sociālo neapmierinātī, neapmierinātību. Uh, Arī sociālais taisnīgums ir Eiropas tiesības, un visbeidzot aicinu neizmantot atšķirīgus kritērijus attiecībā uz Ungāriju, uz Poliju vai uz Itāliju. Visas valdības ir jāskata vienā, vienlīdzīgā līmenī. Polijai nav jāmaksā tagad dārgāk tikai tādēļ, kā valdošās koalīcijas. Uh, uh Pārtie ir uh, spēcīgākās politiskās grupas e TTP daļā. Tagad vārds Argentīnī kundzei. Zaļo vārdā paldies. Jā, šaubu nav priekšsētāji kungs. Mēs esam ļoti satraukti par maiņām Polijā, par demokrātiskajām problēmām. Es vēlētos arī minēt attieksmi pret kaimiņiem, par sastarpēju uzticību, ko minēja Timerman kungs, piemēram, gāzes vats Nord Stream uz Vāciju, Nīderlandi, Polija, tur netiek vispār ņemta vērā, Polijas bailes attiecībā uz Krieviju, par to vispār netiek runāts. Un uh, tas nav pieņemami. Neaizmirsīsim arī, ka. Uh, Polija arī tas, ko vēlējās Vilders ir tās, kur koncentrējas visas šīs problēmas, bet Rūtikungs nevēlējās par to runāt. Līdz ar to poļi arī uzskatīja, ka viņi tiek pazemot, jo Nīderlandes valdība nereaģēja. Dažkārt ir jārunā atklāt valoda Eiropā, bet tad, ja mēs varam arī rīkoties atbilstīgi. FDD frakcijas vārdā Maha kungs. Dámy a pánové, čelíme zde. Paldies. Ehm, mēs saskaramies ar skandalozu situāciju. Eiropas Savienība ir uzsākusi procedūru pret Poliju. Tā rezultātā var pat tikt atsauktas veto tiesības Polijai. Kādēļ? Tādēļ, kā Polija noteikusi, ka eh, divām trešdaļām ir jābūt viņa pārstāvībai konstitucionālajā tiesā. Tā ir pilnīgi normāla situācija citās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Tas ir tiešām smieklīgi un tas ir tikai aizbildinājums. Eiropas komisija komisija, kurai nepatīk partija, kas ir uzvarējusi vēlēšanās, partija, ku, tagad, partijai, kurai tagad ir jāriscina šī negodīgā kvotu sistēma. Kas tas viss ir? Tā ir skandalozija jaukšanā suverēns valsts iekšliet, iekšlietās. 63. gadā Kenedijs um, Berlīnē, Rietu Berlīnē teica Ibinaina Berlīneris, esmu berlīnietis. Šodien mums ir jābūt poļiem, jo Polija tagad cieši no netaisnīgiem komisijas uzbrukumiem. Es esmu polis, runātais ar poļu valodā. ENF frakcijas vārdā Šafhauser kungs. Premjerministrais kundze, godātie kolēģi. Uh, Šulce kungs runāja par valsts apvērsumu un pat iespējamu polijas politikas putinizāciju. Vai, vai, vai. Jā, nu. Um, likuma taisnīguma partija ir Eiropas tautas partijas sastāvdaļa. Komisija tagad uh, sacēļas pret valsti, kas izvēlējusies demokrātiju un solidaritāti brīvību. Tauta, kas vēl tīc humanismu kristīgajiem saknēm. Humanisms nenozīmē kaut kādu jaunu supre, su, nekatību. Polija ir tā, kuras sniedz savu ieguldījumu, lai Kristu Berlīnes mūris. Polija Eh, tauta ir konservatīva, kas iestājas par īstām vērtībām, par ģimeni, kurā ir tēvs un māte, par eh, um, dzīvību. Polija ir katoļu valsts un nevis liberāļu valsts, kas būtu sektu rokā. Uh, kur pārvaldītu tikai bankas. Eiropas Savienības sistēma ir izgāzusies. Demokrātija ir diktatūra, kas uh, uzspiež cilvēkiem no jauna balsot, ja viņi balso nē, vai ir ignorē balsojumu, ja viņi ir teikuši nē Eiropas uh, konstitūcijai. Polija, Ungārija, Slovākija, Čehija esam tā revolūcijas draugu valstis, tagad pretoja šai diktatūrai, kura vēlas destabilizēt eh, visas valdības, kas nekalpo starptautiskām varām. Esmu Elza sietis un es esmu pret vācu aroganci. Mēs esam patrioti. Uh, Mēs nevaram vairs ciest, ka Vācija ir tā, kas lem par imigrāciju, ekonomisko politiku, par demokrātiju, atbilstīgi jaunajam Eiropas reiham. Aicinu parlamentu būt saprātīgiem. Jā, Polijai uzbrūk, jo viņi ir noziedznieki, jo viņi grib savu īstenot konservatīvismu, bet tautas uh, jūs iznīcinās. muss das jetzt leider nochmal wiederholen. Man vēlreiz jāatgādina, dāmas un kungi, tribīnēs. Mūsu procedūras un noteikumi stingri nosaka, ka nav pieņemts aplaudēt un izrādīt attieksmi. Mēs labprāt uzņemtu, e, uzņemam jūs, bet Polijas parlamentā gan jums tā neļaut rīkoties, ja jūs tā rīkojaties kā šeit. Tāpēc vēlreiz aicinu jūs ievērot noteikumus. Tālāk nākamajam vārds eh, Šoprāda kungam. Madame le Premier ministre, Monsieur le Premjerministrs kundze, priekšsēdētāji kolēģi. Kad es dzirdu Ferhofstedt kungu Hārmsas kundzi, tad man liekas, ka ne jau Polijā ir problēma ar tiesiskumu un demokrātiju, tās ir Eiropas institūcijas, kurām ir problēma ar šo. Tad, kad es klausos Eiropas komisijā, kur tā runā par tā saucamo Polijas problēmu, tad man liekas, ka Eiropas komisijai ir problēma ar faktiem un realitāti. Vai komisija ir ievērojusi? runas laiku pirms likuma taisnīguma ievēlēšanas. Vai jūs iepazināties ar situāciju konstitucionālā tiesā pirms vēlēšanām? Vai jūs domājat, ka poļi, kas tik daudz ir uh, cietuši, lai panāktu brīvību, ka viņi būs gatavi tik daudz tagad upurēt? Kāds uh, politologs Piotrs Kačīnskis kuras nebūtu nav tūs likumam un taisnīgumam, ap, apliecina, ka nav nekādas nobīdes no tiesiskuma polijā. Francija, mana valsts, kas ir eh, konstitucionālās tiesas locekle, arī audiovizuālās valdes pārstāvjus, vadītājus ievēl parlaments To arī varētu apspriest. Komisija izmanto nepamatotu aizbildinājumu, lai destabilizētu demokrātisku valsti. Es no sirds esmu polis, esmu kopā ar poļiem, lai varētu ievērot suverēnu brīvību. Paldies! Paldies! Tālāk Eiropas Tautas partijas vārdā Olbrihta kungs. Šanonā paņi premjera, Godātā premjerskons, godātie deputāti, Polija ir e, mūsu uh, un mēs esam lepni par mūsu valsti, e, par poļiem, kas jau simtiem gadu ir aktīvi darbojušies Eiropas arēnā. Patreiz mums ir žēl, ka Polija ir kļuvusi par Eiropas publisko debašu objektu. Tā ir pirmā reize mūsu vēsturē, un mēs ceram, ka tā ir pēdējā. Premjeras kundze ļoti labi zina, ka mēs neierosinājām un negribējām šīs debates Eiropas parlamentā. Šīs debates m, iet ietekmēs noteikti viedokli par Poliju starptautiskajā arēnā. Mēs ieguvām uzvaru pēdējās e, Polijas vēlēšanās, un neviens to neapšauba, un tā rezultātā tiek realizētas pārmaiņas, kas izriet no attiecīgās politiskās programmas. Uh, Ja jums šķiet, ka tas ir nedemokrātiski, tad tas nozīmē to, ka jūs ne tikai gribat sākt kontrolēt valstu, dalību valstu iestādes, bet ka jūs esat pret likumīgām pārmaiņām uh, attiecīgajās dalību valstēs. Un mums vajadzētu arī uzņemties atbildību par polijas uh, šo reputāciju uh, Eiropā un pasaulē. Šī situācija ir ļoti pretrunīga, man par to ir ļoti žēl. Lielas paldies! Paldies! Eh, Sociāla demokrāta vārdā Vaidenholzer kungam vārds. Jā, es slēdzēju mikrofonā, nekā nomiršanājās, bet neieslēdzās. Labi, lai nu kā paldies, eh, um, cenījumā ministru prezidents kundze, priecājos par šīm uh, eh, eh, tekstu, diskusijām, un uh, labi, ka tās tiek diferencētas un tiek skatītas faktiski pēc, pēc, pēc lietas. Un mēs uh, nevēlamies, protams, uh, nolikt Poliju pie vietas. Polija ir valsts, uh, kas ir noteikusi Eiropas uh, vēsturi un nākotni. Mm, Polija ir apliecinājusi savu labo gribu uh, komunismu gāšanas procesos, un Eiropa bez uh, Polijas uh, nav iedomājama. Tādēļ mums nav vienalga, kas notiek Polijā. Mēs respektējam Polijas tautas gribu, bet esam norūpējušies par pirmajiem jaunās valdības pasākumiem pasākumiem, kas arī izraisa jautājums lielai daļai iedzīvotāji. Protams, varas maiņa ir demokrātijas princips, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka tiek mainīti spēles noteikumi, un lai nākotnē vairs šī varas maiņa nenotiktu. Un nu, šādas bažas pat labi nedaudziem Polijā. Valdības pieņemtie pasākumi mēdīju jomā un tieslietu jomā ir lūk, izraisījuši šīs bažas un bailes. Un tāpat ir nepieciešams ievērot minoritāšu un, un, un uh, mazākumu tiesības, arī tas ir demokrātijas princips. Un ja šeit ir daudz uh, sūdzību un, un, uh, un bažu šajā virzienā. Uh, Polija um, ir gatava dialogam, un es vēlos atgādināt, ka dialogs, protams, ir svarīga vērtība, un ir svarīgi līdz ar to, ka mēs izvēršam šeit šīs debates. Ir apredzis, kāda ir patiesā situācija Polijā, tas arī tā ir laba iespēja izvairīties no pārpratumiem. Nu, debates ir uh, atklātas, tām jābūt arī objektīvām, un uh, no tā iegūst gan Polija, gan Eiropa. Paldies! Uh, Tālāk, kā ir vārdā Henkels kungam vārds. Paldies! Sēmā premjeras kundze vēlos eh, jums izteikt eh, savu cieņu un respektu, ka šajās savā ziņā grotiskajās eh, sarunās inkvizīcijā personas grib piedalīties. Baņahalds kungs pareizi norādījis to, ka te nav runa par kādu, kādu notiesāšanu, par kādu spriedumu izteikšanu. Nu, šeit vēlos vaicāt priekšstādājiem, nu, kas tad ar šā diskusijās, kā šo diskusiju mēģis. Tātad, ja mēs sakām, ka uh, Polija faktiski ķeras pie, pie tādas Putina tipa demokrātijas, vai tas jau nav spriedums Polijai? Un, um, es allāšu esmu nu, raucies un skatījies, ka, ja tiek pieļauta kāda kļūda, tad ir iespēja to labot. Un, Es domāju, ka varbūt eh, šodien ir tā, tā iespēja, tātad polija arī atbrīvoties no šīm apsūdzībām un, un apliecināt par pretēju. Ligūds, eh, profesors, tad Ligūds kungs jau norādīja, ka mm, eh, mēs nedrīkstam cīnīties tādas dubultas morāles standarts. Es uzskatu, ka tas tā arī ir un minēšu dažus piemērus šādai dubultai morālei. Es domāju, ka komisijai polijas vietā sākumā vajadzētu uh, tiek galā ar, ar tiesību pārkāpumiem, kurus pieļauj Eiropas institūcijas. Un vai lielās valstis minēšu trīs piemērus. Māsīts līgums Eirogrupā ir pārkāpts nereiz vien. Mm, tāpat arī um, PKP e bieži vien pārkāpa uh, valsts iepirkuma normas vai Dublinas uh, mehānismus, ko ir pārkāpusi uh, kanclere Merkele, piemēram. Un kāpēc komisija tad tagad iestājas par, par Poliju un vēršas pie Polijas konstitucionālās tiesas, par to uztraucās? Bet neskatās to, ka trīsreiz Vācijas konstitucionālajā tiesā Vācijas bēgļu politika ir pasludināta par problemātisku no konstitucionāla viedokļa. Kāpēc par to komisija neko nesaka? Ētingera kungs. Um, Jums arī vajadzētu atbildēt jautājumu, kāpēc um, um tātad, uh, obligātais uh, uh, tātad, valsts finansējums gadiem ir uzspiests Eiropai, un tāpat arī mēs ar rozā bilēm esam gadiem ilgi skatījušies uz bēgļu krīzi. Un uh, dienām ilgi mēs esam ignorējuši par Ziemeļāfrikāņu vīriešu uzbrukumiem ķelnes uh, sievietēm. Kāpēc tas tā notiek? Dāmas un kungi! Es domāju, ka vācieši paši ir, ir, ir vainīgi pie šīs dobotās morāls. Mums vajadzētu būt pateicīgiem poļiem par solidārnešu kustību, piemēram. Un, uh, ir tāda, ka, tātad, ka šajā valdībā, kas ir gatava uzņemties atbildību, Ja mēs vēlamies tātad, glābt pasaules bēgļus, klimatu, eirozonu, Grieķiju un tagad arī polijas demokrātiju, mēs grasāmies glābt, nu, dāmas un kungi, ja nu mm, kādai Tautai nav nepieciešama kāda lekcija attiecībā uz demokrātiju un brīvību, tā ir Polija. Paldies! Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Paldies, eh, liberāļu vārdā Vikstrēmas koncē vārds. Paldies, eh, priekšstādātāji. Es vēlos eh, arī skaidri uzsvērt, ka pat ja mēs kritizējam aktuālos notikumus Polijā, vienlaikus mums tomēr būtu arī jāuzsver, ka Mm, ir nepieciešams atklātas diskusijas, jāsaprot, kas tad patiesībā notiek. Mēs nedrīkstam uh, būt neobjektīvi. Polija ir uh, svarīga Eiropas sastāvdaļa. Un, um, ir runa par cilvēku pamatiesībām, kas jāievēro visās Eiropas valstīs, nāk arī no, no valdības. Uh, komisāram Timermanim taisnība, ka ir, komisija ir, ir visas tiesības pievērst uzmanību notikumiem Polijā. Uh, Un tomēr tā būtu savā ziņā liekulība. Ja mēs, piemēram, ignorētu notikumus Ungārijā, kur notiek apmēram tas pats, līdzīgi notikumi katrā ziņā. Ja pilnīgi, būtu pilnīgi normāli, jo komisija attiektos pret visām valstīm vienādi, ja runa par pamatiesību pārkāpumiem un uh, likuma varu, par, par tiesiskumu, tad uh, šīs lietas jāgarantē visās valstīs, ne tikai atsevišķās. Uh, Saimjā premjeras kundze, ja jūs turpiniet iet pa šo taku, tad uh, sastāv, pastāv zināms risks, ka cilvēku pamatiesības uh, cietīs jūsu valstī, un tas savukārt, savukārt var izraisīt tādu domino efektu Eiropā. Jūs, piemēram, negatīvam piemēram var sekot arī citu, un no tā cietīs mūsu visu pamatiesības. Mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu mūsu vērtības un principus, kas ir uh, visa šī mūsu milzīgā. Uh, vaļinā Eiropas Savienības eh, projekta pamatā, un tas mums eh, jāatstāj kā mantojums arī nākamajām paudzēm. Paldies, paldies eh, GOE frakcijas vārdā Lē Harikam vārds. Priekšsēdētāji, ja es pareizi sapratu skaidrojumus, ko mums sniedza, tiek grauta demokrātija, lai stiprinātu demokrātiju. Polijā uh, nevēlas ievērot uh, pamatiesību hartu, lai nodrošinātu tiesību aizsardzības uzlabojumu vēl viens jautājums. Š, Eiropas institūcijas ir paredzējušas uzdāvināt Erdogana Turcijai 3 miljārdus eiro, bet tur taču arī vajā žurnālistus viņus iemet cietumā. Un tas nozīmē, ka Eiropas uh, vērtību plurālismā vietā ir stājies uh, tirgus, uh, stājušās tirgus attiecības. Uh, un es aicinātu pievērst uzmanību plašsaziņas līdzekļu plurālismu nodrošināšanai visās valstīs. Būtu jāveido observatorija par to, kā katrā Eiropas Savienības dalību valstī darbojas tiesiskums un tiek ievēroti likumi. Paldies, tālāk šos esmu arī Tersteberes. Paldies, runāju kā NF grupas priekšstādā šajā parlamentā. 800, eh, vairāk 800 tūkstoši Polijā eh, pēdējās nu, tāds, tāds skatīšana apgalvo, ka ir silēsieši. Tātad eh, pēc četrām dienām Ilika kungs vairāk kā 140 tūkstošu vārdā aicināja, lai silēsieši tiktu atzīti par etnisko mazākumtautību Polijā. Polijas parlamentā debatējot par šo jautājumu, padošā partija tātad draudēja silēzošiem ar vajāšanām. Silēzoši joprojām nefigurē valstī kā oficiāla minoritāte, un tāpat arī viņiem nav oficiāls valodas status, un šī situācija ir satraucoša un nepieņemama. Mēs saskaramies ar agresiju un vēršanos pret minoritātēm polijām pastāv šāds risks, un tādā gadījumā tas būtu uh, nu, nu, nedemokrātisks kauns mums visiem. Paldies! Paldies! Uh, ENF vārdā Bēkungs nākamais lūdzu. Uh, premjerministrs kundze, pēc Viktora Orbāna tagad ir jūsu kārta šeit ierasties un atbildēt uz skandalosiem apstākļiem apvainojumiem, ko jums izsaka eirokrāti. Jums pārmet to, ka pildāt to programmu, eh, ar ko eh, piedalījāties vēlēšanās, pildāt savus solījumus. Jūs eh, aizsargājat poļus pret vaiprātīgiem lēmumiem, kas pieņemti Briselē. Jūs ne veicināt imigrāciju, bet gan uh, demogrāfiskos jautājumus risināt atbalstot ģimenes, piešķirot 500 zlotus vienam bērnam. Es vēlos no savas puses jums pateikties par to, ka jūs apliecināt, ka cita iespē, Eiropa ir iespējama brīvu un lepnu uh, tautu Eiropa. Tātad. Uh, līdztekus uh, uh, jūsu kaimiņiem Ungārijā, Čehijā un Slovākijā. Jūs veidojat uh, bloku, kas stājas pretī eiro globalizatoriem, lai dzīvo Polija, lai dzīvo Ungārija, lai dzīvo brīvas un lepnas tautas mūsu vecajā kontinentā. Paldies. Tagad vārds premjeras kundzei Šidlo kundzei. Tātad polijas premjeras lūdzu. panie przewodniczący! szanowni państwo! bardzo dziękuję za wszystkie głosy. priekšsēdētāj dāmas un kungi paldies jums visiem par eh, lepniem vārdiem par atbalstu un par arī par paustajām bažām un un, un uh, idejām. Es domāju, ka mums visiem ir uh, raksturīgas bāžas par Eiropas Savienības nākotni, rūpes par to, lai šī nākotne būtu stabila, lai Eiropas Sanība būtu stabila. Arī mēs, eh, poļi, vēlamies, lai Eiropa eh, netiktu dažādu krīžu satricinās turpmāk, eh, un arī mēs jau nesam bijuši nekādu krīžu izraisītāji, proti poļi, bet mēs esam gatavi un vēlamies piedalīties mūsu nākotnes kopējā veidošanā tā, lai izvairītos no nākotnes problēmu un kļūdām. Vēlreiz paldies jums visiem par pausto atbalstu, arī par pausto kritiku. Paldies par um, to, ka veltījāt atzinīgus vārdus manai valstī un valdībai. To dzirdēt mums ir svarīgi. Esmu ieradusies šeit, lai dalītos ar jums informācijā, sniegtu jums um, pārskatu par aktuālo situāciju Polijā un vēlos izmantot šo pirmo iespēju kontaktēties ar jums, lai tiešām sniegtu uh, padziļinātu informāciju par divām būtiskām jomām, kuras jūs arī pieminējāt, kuras zināmas bažas. Tātad pirmkārt ir runa par uh, konstitucionālās tiesas jautājumu un atkārt par mūsu jauno plašsaziņas līdzekļu likumu. Es sagaidu no jums detalizētus jautājumus par šīm jomām, bet, bet patiesībā neko daudz es nesaklausīju. Tāda īpaši daudz jautājumu no jūsu puses neizskanēja. Un, ja reiz tā, tad, acīm redzot, liela problēma nav. Ja detalizēti jautājumi neizskanēja, tad, laikam, vairāk mazāk viss ir kārtībā. Uh, Un, um, un šajā diskusijā izkristalizējās tā problēma, ar ko tad tomēr mums ir uh, jācīnās, proti, nu, es uh, nedomāju, ka Eiropas uh, komisijai būtu jāpiemēro Polijai uh, tās pieņemtais lēmums, ka tas ir pamatots un, un, uh, un neizbēgams, bet katrā ziņā esmu gatavs turpināt informācijas apmaiņu ar jums. Uh, mūsu visu interesēs, Eiropas Savienības nākotnes interesēs, mums eh, visiem būtu jātiecās, eh, protams, panākt to, lai Eiropas Savienības institūcijas eh, strādātu maksimāli optimāli. Var domāt, protams, par to, kāds nākotnē būtu arī labākais kompetenci sadalījums un tā tālāk. Bet varbūt savas runas turpinājumā pieskāršos dažiem svarīgiem faktiem, kas varbūt jums ir paslīdējuši uh, garām, ko varbūt īsti neizcēla iepriekšējā savā runā. Es domāju, ka Polija nav pelnījusi šādu lūk uzraudzību, pārmetumus no Eiropas komisijas puses. Nav tā, ka Polijā būtu klai pārkāptas eh, cilvēktiesības vai pamatiesības, arī tiesiskuma princips tiek ievērots, likuma vara nav pārkāpta. Tas, kas pat labāk notiek eh, Polijā, notiek pilnīgi atbilstoši gan Polijas tiesību aktiem, gan uh, Eiropas Savienības normatīviem. Un mēs esam suverēna valsts, mēs esam brīva tauta. Nu, mums ir līdz ar to suverēnas tiesības. Nu, vēlos arī piezīmēt, ka Polijas parlamentā ir lepni aicināt arī, arī viesi. Jūs varat apmeklēt parlamentu sēdes un, un arī tur jums iespēja paust savu viedokli. Tāda ir mūsu demokrātiskā tradīcija publika var piedalīties parlamenta debatēs, un tur var tā, tā var paust uh, savas uh, emocijas, savas, uh, savu viedokli. Un, lūk, mēs esam ļoti lepni par mūsu brīvību un, un, un demokrātiju, esam par to maksājuši smagu, vārgu mm, cenu un esam gatavi par to turpināt cīnīties. Mūsu vēsture mums ir sniegus kādu mācību, proti mūsu problēmas jāsniem mums pašiem. Ik reiz, kad mums problēmas ir mēģinājušas risināt kāds trešās puses, kāda cita valsts vai vārds, tas izvērsies par katastrofu un traģēdiju mūsu valstī. Nu, un to, uz to arī vērstu, vēlos vērst jūsu uzmanību. Es nenoliedzu to, ka mūsu starpā ir, eh, ir kādas eh, pretenzijas, ka mēs šur tur nepiekrītam viens otram, jo gal galā tas eh, atbilst demokrātijas garam. Bet šīs debats jāatsvērš tur, kur tās iedarās, tur, kur tām ir vieta un vieta tām ir polijas parlamentā. Un uh, spilgts apliecinājums tam, ka Polija ir un paliek demokrātiska valsts, ir tas, ka, lūk, pat labāk parlamentā Polijas saimā tā tad ir um, Polijas pilsoņi, kas uh, var brīvi paust uh, savu viedokli, paust arī, teiksim, piemēram, pretensijas pret valdības darbu, un to mēs redzējām arī šeit pie, pie parlamenta procesētāja pulciņš. Mēs esam demokrātiska valsts, esmu šeit ieradusies kā demokrātiskas valsts uh, premjers, un um, es vēlos, lai mēs kopējiem spēkiem veidotu tādu sadarbības modeli, kas mums nākotnē tomēr ļautu izvairīties no šādām um, diskusijām, kas pārsvarā ir uh, bezjēdzīgas, tās nekalpo nekādam konstruktīvam mērķim. Faktiski esmu ieradusies parlamentā ar pavisam citu nolūku. Proti, es jūtos atbildīga par to, kas notiek uh, manā valstī. Jūtos atbildīga arī par to, kas notiek uh, Eiropā. Nu, tā kā, nu, šeit es uh, konkrēti domāju migrācijas jautājumu. Tā ir milzīga problēma Eiropā pat labam. Tas nav nekāds noslēpums, protams, mēs to visu ļoti labi zinām. Polija jau ir uzņēmusi aptuveni miljonu ukrainiešu. Neviens nevēlējās viņiem palīdzēt, mēs to darījām, viņi tagad ir Polijā, tātad esam snieguši viņiem patvērumu un par to kā neviens īpaši nerunā. Mēs esam gatavi turpināt uh, diskusijas par migrāciju, protams. Mēs esam tiesiska valsts un respektēsim mūsu iepriekšējās valdības pieņemtos lēmumus, līdz ar to arī piedalīsimies pat labam apspriestajā migrācijas eh, mehānismu, no šī mehānismu darbībā Eiropā. Ar migrācijas problēmu varam tikt galā vien kopīgiem spēkiem. Mums jā, jārūt kopēji atbildi šo jautājumu, jo sevišķi jau šeit, eh, Eiropas parlamentā, jo, nu, kaut kā tieši to no nu mums sagaida Eiropas pilsoņi. Aicinu mums visus eh, piestrādāt šī mērķa virzienā. Tas ir milzīgs izaicinājums mums visiem un, un, un vajadzētu taupīt enerģiju, lai to atrisinātu. Es nevēlētos, lai poļi kļūst par eiro skeptiski. Es nevēlos, lai poļi sāktu kritizēt Eiropu, tāpēc uh, netaupīsim pūles. Strādāsim pie tā, lai Eiropa kļūtu par patiesu, suverēnu, suverēnu labi pārvaldītu valstu kopienu. Kas attiecas uz Polijas valdību, mēs uh, um, atteiksimies no savas darba programmas un programmu, ko, kas tiek apstiprināta brīvās un demokrātiskās nesenajās vēlēšanās, paliek spēkā. Mēs tā kā ievēlēt uz šīs eh, programmas platformas un uh, eh, polijas eh, pilsoņi nolēma, ka šī platforma ir laba un tā ir jāatbalsta, un tagad, attiecīgi, mums jāturpina šīs programmas īstenošana. Nu, tieši to mums ir uh, uzticējis mūsu elektorāts. Un Daudziem eh, poļiem ir eh, radies iespējas, ka Polija nav bijusi varbūt tā taisnīgākā valsts. Eh, līdz šim mēs vēlamies, lai Polija būtu vienlīdzīga iespēja valsts, valsts ar attīstības perspektīvām. Mums poļiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs mūsu panākumus varētu salīdzināt ar panākumiem bagātāko Eiropas valstu sasniegumiem. Mēs esam uh, salīdzinoši jauns Eiropas Savienības eh, dalībnieks, pievienojāmies eh, Eiropas eh, Savienībai ar visu savu vēstures bagāžu, kas, protams, nav viennozīmīgi vērtējumi. Nu, to pašu varētu teikt par visām citām centrālas un austrumēras valstīm. Mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai ar lielām cerībām. Savā ziņā tas bija kā, kā brīnums, kā, kā sapņa piepildījums. Mēs uzskatījām, ka tādējādi tiks nodrošināta vienlīdzība, taisnīgums visiem mūsu pilsoņiem. Un, nu, protams, te gludi viss nav klājies šajos, šajos gados, bet esam apņēmības gatavi turpināt darbu, lai to visu atrisinātu. Mums jāturpina strādāt, um, lai kopējiem spēkiem uzlabotu, celtu savu valsti. Prezidents Kačinskis, kas um, traģiski gāja bojā aviokatastrofā, katastrofā, uzsver, ka Polijai jābūt tā, tādai valstī, kurā arī vājie jūtas uh, kā mājās. Šis izaicinājums joprojām nav atrisināts. Arī nelaiķis Jānis Pāvests Jānis Pāvils II arī uzsver, ka um, ir jātiek galā ar bailēm. Bailēm nav vietas uh, mūsu sabiedrībā. Mums ir jāveido līdztaisīga um, Eiropa mums visiem. Strādāsim šajā virzienā, netaupīsim nekādas pūles, lai panāktu to, ka uh, visi Eiropieši uzskata un atzīst, ka pret viņiem ir vienlīdzīga attieksme, ka viņi netiek diskriminēti. Un, vēl, un šajā kontekstā es uzskatu, ka polija tiek, tiek kritizēta nepamatot. Mums bija jāmaina iepriekšējais likums par konstitucionālo tiesu, jo iepriekšējā valdība bija pieņēmusi lēmumu pātrināt eh, šī, šī likuma darbu un attiecīgi šīs tiesas darbu. 12. gadā tika eh, izstrādāts pirmais likuma projekts, bet eh, vairākas dienas nekas nenotika. Līdz ar to nu, radās vieta konstitucionāla rakstura pārkāpumiem, pat cik tiesa neveic savu darbu. Un, um, ehm, ir nepieciešams kaut ko mainīt šajā likumā ar to. Tālāk plašsaziņas līdzakļu likums Principi, pēc kuriem ir veidots šis likums, piemēram, ir tādi paši, uz kuriem balstās plašsaziņas līdzekļu likums Itālijā, piemēram. Mēs ne, neveicam neko tādu, kas eh, nebūtu paveikts eh, citās valstīs, kam nebūtu precedenta. Nu, un eh, šajā diskusijā iezīmējas kāda nopietna problēma. Proti, Eiropas eh, tātad, eh, komisijas eh, ierosmes iepriekšējā valdība, kuras priekšgalā bija Donalds Tusks, tagad ir Eiropas padomus priekšsēdētājs, pieņēma lēmumus, ko tagad apšaubā eksperti juristi. Tas nav noslēpums, tātad viņi ir pauduši savu neapmierinātību ar šādiem tādiem tiesību aktiem. Un līdz ar to mm, šis tiesiskais atvers bija jāmaina. Nu, ja ir problēma, tad tā ir jārisina. Šodien jūtos uh, netaisni apvainot, ka mēs esam uzsākuši kādus pretiesiskus eksperimentus. Esmu ieradusies šeit, uh, lai klausītu, kā lietas patiesībā notiek polijā. Man ir tas uh, gods būt uh, polijas premjerē, bet mans pienākums reizē arī ir, kā, kā polijas valdības vadītājai, tad stāstīt starptautiskajā arēnā, kas un, un kāpēc notiek polijā, notiek pamatota, notiek uh, tāpēc, ka vajag. Un uh, eh, vienlaikus tas nenozīmē, ka Eiropas projekts ir apdraudēts. Paldies! Wir kommen jetzt zu einer abschließenden Tagad uh, nonākam pie runātāju pēdējā uh, raunda, varētu teikt, uh, debašu noslēguma raunda. Tas ir zunächst der Abgeordnete Corvin Mikke. Un vispirms uzstājas Korvins Mikke, priekšsēdētāji ar gribu atgādināt, ka kāds kolēģis teica, ka nav eh, nekādas citas impērijas, tikai eh, impērijas likums, un eh, Cimērs kundze teica arī, ka demokrātija balstās uz likumiem. Nu, un ja ir demokrātija, tad, ja vairākums kaut ko vēlas, tad jāizdara izvēle. Polijā ir, um, Polija ļoti labs piemērs opozīcija apsūdza valdošo partiju, ka tā neievēro likumu, bet vairākums apgalvo, ka viņi ir ievēlēti un tad rīkojas vēlētāju interesēs. Bet iepriekšējās valdības laikā uh, tika pacelts jautājums uh, par uh, tiesiskuma jautājumiem, un es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir jāsagrauj. Paldies! Äh, e Tagad vārds äh, Marusika kungam no ENF grupas. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. um, lai izvērtētu politiskās situācijas dilēmu Polijā, nu, jāsaka, ka tas jādara citviet. Šie jautājumi jāizlēm Polijā, Polijas institūcijās, nevis šeit. Mums visiem būtu jānomierinās, jāskatās uz dzīvi optimistiskāk un jāizrāda lielāku uzticību Eiropai. Uh, ir citas lielvaras nākušas un gājušas Romas impērija, Padomju Savienība Un pat ja Eiropas Savienība ies vēsturē, tad Eiropa joprojām vēl pastāvēs. Ir uh, vairāk desmit uh, nāciju, kas vēlas vienu un to pašu brīvību un taisnīgumu. Noliksim šie diskusiju pie malas un domāsim par Eiropu, par Eiropas panākumiem, ko mums nevajag iejaukties uzņēmumu, valstu, ģimeņu lietās. Uh, ļausim visiem brīvi dzīvot tā, kā viņi to vēlas. Eiropai ir jābūt brīvai, visi ticēsim Eiropai. Jūs atļaujat man pabeigt runu, tātad mans laiks vēl nav izsmelts, gribu teikt, Noslēgumā, kā man ļoti priecē tas, ka mēs esam nonākuši pie vienprātības šajā zālē, jo mēs esam dzīvojuši absolūti izolēti no realitātes un neredzam, kas notiek Eiropā un valstīs. Un beidzot, veselajam saprātam ir jāgūst uzvara un šīs debatēm ir jānotiek par konkrētām problēmām, ar ko Eiropa saskaras, un tad mēs visi varēsim dzīvot laimīgi. Paldies! Tagad vārds Ivaškevičs kungam no FDD grupas. Priek, uh, Priekšsēdētāji, premjerministrs kundze, dāmas un kungi, situācija Polijā ir normāla. Es to saku kā opozīcijas pārstāvis. Parlamentārā demokrātija darbojas. Es varu apliecināt divu iepriekšējo runātāju teikto. Šīs debatēs patiesībā skar Eiropas komisijas, Eiropas institūciju pilnvaru robežas. Šīs robežas tiek arvien paplašinātas, tiek piešķirts arvien jaunas pilnvaras bez jebkāda pamatojuma Eiropas Savienības tiesību aktos. Eiropas komisija grib kļūt par supervaldību, kas uzraudzīs dalību valstu valdības. Uh, bet uh, nevar piekrist, ka notiek iejaukšanās suverēnu nacionālu valstu iekšējās lietās uh, šos komentārus, ko izsaka Bēļģijas un Vācijas politiķi, jūs varat paturēt sev. Jums pašiem ir imigranti, kas iznīcina jūsu kultūru, kas uzmācas jūsu sievietēm. Jums pašiem ir sava ekonomiskā krīze. Uh, Premjerministras kundze, es ļoti augstu vērtēju jūsu šīs dienas uh, uzstāšanos un polijas nākotne ir polijas tautas rokās. Vēlu jums panākums. Tagad Harmsaks kundze uzstājas zaļo vārdā. Uh, premjerministrs Kunze ar daudziem polijas kolēģiem uh, piedalīsies Maidā notikumos Kijevā 2013.14. gadā. Toreiz visi iestājās par tiesiskumu, par uh, Ukrainas ceļu rietumu virzienā un pret, vērsās pret uh, autoritāro Kremļa un prezidenta Putina iejaukšanos. Un jāsaka, tagad ir ļoti sāpīgi dzirdēt jūsu reakciju uz šīm debatēm, ka jūs aplaudējat deputātiem, kuri a, intensīvi strādā pie Eiropas Savienības graušanas un kurus finansē prezidents Putins. Par to jums būtu jāpadomā, kādā aliansē jūs tagad iesaistāties. Un uh, par uh, mūsu diskusijas uh, norisi gribu teikt, ka mums ir pienācis brīdis, ka mums ir jāsaprot, ka šādas uh, neērtas diskusijas, ka nevar pieļaut, uh, ka netiek ievērots Eiropas Savienības normas. Mums šāda neārta diskusija ir nepieciešama par tiesiskuma situāciju Polijā, jo daudz kas ir jānoskaidro, kas uh, mūs apvieno mums ir jādefinē pozitīvi, kas ir mūsu Eiropas identitāte, kādēļ valstis un tautas tagad šaubās un sāk virzīties pretējos virzienos. Es labi pazīstu pilsonisko sabiedrību un man ir liela uzticība polijas tautai, tā sabiedrībai, tā nepieļaus negatīvu atties, attīstību savā valstī. Paldies, tagad vārds Cimers kundzei no goja grupas. Godātā premjerministras kundze. Es uh, pastāvīgi domāju par to, kā uh, dēļ uh, ir tā, ka tas uh, Eh, kas tagad ir uz galda, to tā īsti nevar nosaukt eh, īstā vārdā. Eh, Rebeka Harms ir ļoti satraukta par to situāciju, kāda ir Eiropas Savienībā, ka Eiropas Savienība varētu sagrūt. Un jūs paskaidrojāt, ka esat Eiropieši, jūsu partija iestājas par uh, Eiropu, bet bet uh, tāpat laikā uh, notiek atkāpšanās nacionālās robežās. Eiropas Savienībā tas nav nepieciešams, mums ir nepieciešams pamat pamatīgas reformas, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu visās dalību valstīs visiem pilsoņiem, lai pilsoņi sajustu, eh, ka Eiropas Savienībai ir pievienotā vērtība un eh, ka mēs eh, tādējādi esam nodrošinājuši mieru Eiropā pēc pagātnē notikušajiem kariem. Un uh, ir jāsaprot, ka Polija ir kā tilts starp austrumu un rietumu Eiropu. Un Mēs zinām, ka pastāv uh, problēmas daudzās Austrum Eiropas valstīs, ka tur daudz kas ir jāsavērt kārtībā, bet es aicinu jūs nekāpties atpakaļ, neaplaudēt šiem deputātiem, kas uh, Uh, nevēlu patiesībā Polijai neko labu. Paldies tagad vārds Ferhofstadt kungam. Premjerministrs kundzes gribu teikt, nu, ka es konstatēju, ka pēc dažām nedēļām šajā amatā jūs jau izmantojat visādus premjerministru trikus. Nu, es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Jūs sakat, tikai neviens neuzdod jautājumus, bet komisija un es, mēs taču aprakstījām, kādas ir šīs problēmas ar um, pārmaiņām konstitucionālajā tiesā. Nu, es izskaidrošu vēlreiz. Varbūt netika viss iztulkots pareiz poļu valodā. Tātad sistēma vienkārši jūs iecēlāt trīs eh, jaunus, kopā ir pieci tiesneši, pieci jauns tiesnešu šajā konstitucionālā tiesā, bet eh, trim, trim jūsu partijas biedriem tagad ir piešķirts veto tiesības šai tiesā. Viņi var nobloķēt jebkuru konstitucionālās tiesas eh, lēmumu, balstoties uz jaunajiem tiesas darbības noteikumiem. Tas notiek, un jūs neko neatbildat uz šiem pārmetumiem, jūs uzskatāt, ka viss ir normāli, un vienīgais jūsu arguments uh, ir tāds pats kā Legutko kunga teiktais, jā, platforma iepriekšējā partija ir pieļāvusi kļūdas. Nu, bet vai jūs strādājat labāk nekā platforma, kādēļ tad uh, jūs pieļaujat tādas pašas kļūdas? Uh, demokrātija ir jārīkojas tā. Jūs teicāt, mums nepatīk šī vienas valsts, vienas partijas valsts, un jūs tagad tā vietā atkal veidojat vienas partijas valsti. Un tikai viens jautājums noslēgumā. Nu, cerams, vismaz uz to jūs varēsiet atbildēt. Ja Venecijas komisija dos negatīvu atzinumu, vai jūs ievērosiet, uh, ņemsiet vērā šo Venecijas komisijas atzinumu. Varbūt mēs varam saņemt arī atbildi uz šo jautājumu. Ligutko kungam vārds no EKR. Paldies! Mē, mums ir divi galvenie ienaidnieki. Pirmkārt ir nezināšana, otrkārt aizspriedumi. Tie ir šie divi ienaidnieki. Tiešām ir grūti cīnīties pret aizspriedumiem, pat izmantojot matemātiskus pierādījumus. Jo, ja ir konstitucionālā tiesa, kur šis sastāvs ir deviņi un seši locekļi dažādās kamerās. Tā tad. Un nav nekas ne parasts, ja ir šāds sastāvs tiesā, šāds, uh, uh, šāds, šāda lēmumu pieņemšanas procedūra jaunā tiesa ir reprezentatīvāka, tur nevar patvaļīgi pieņemt lēmumus pieci tiesneši, vai tad šī situācija ir sliktāka vai labāka salīdzinot uh, ar iepriekšējo uh, pēc Eiropas uh, standartiem. Nu, šī jaunā tiesa ir labāka. Uh, un es uh, neesmu nekādus pretargumentus līdz šim sadzirdējis. Tagad par plašsaziņas līdzekļiem. Vai mūsu plašsaziņas līdzekļi darbojas labāk vai sliktāk, vai ir tāds viens vēstījums, viens naratīvs, kā tas bija iepriekš, vai ir dažādi atšķirīgi vēstījumi. Tā tas tagad ir dažādi viedokļi. Eh, eh, pirms astoņiem gadiem no darba tika atlaisti žurnālisti. Tagad viņi atgriežas eh, plašsaziņas līdzekļos, un tagad mums būs daudz dažādu viedokļu. Paldies, tagad uztais Gerero Saloma kungs. Paldies, premjerministrs kundze. Nu, pat notikušajās debatēs ir trīs galvenās līnijas uh, iezīmējušās. Pirmkārt, uh, tiek uh, atzīta Polijas uh, loma cīņā par suverenitāti vēstures uh, gaitā, tās ieguldījums cīņā par demokrātiju Eiropā. Tāpat laikā tiek paustas bāžas par polijas valdības nostāju attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un konstitucionālo tiesu. Visi atzīst, ka jūs esat ievēlēti eh, vēlēšanās un ka jūs tādēļ arī īstenojat savu programmu. To neviens neapšauba. Bet demokrātiski ievēlēts vairākums ar demokrātiskiem līdzekļiem nedrīkst eh, ierobežot plurālismu plurālismam jāizpaužas gan valdībā, gan plašsaziņas līdzekļos. Es eh, arī varētu teikt, es esmu polis, bet nu, no visiem poļiem puse Uh, piedalījās vēlēšanās, bet puse nebalsoja šajās vēlēšanās. Un ir ļoti liels uh, skaits polijas iedzīvotāju, kuri neatbalsta jūsu rīcību. Tagad Konsales Pons ETP grupas vārda. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministrs Kunze, es jums pateicos par to, ka esat atnākusi, ieradusies eh, šeit, eh, Eiropas parlamentā. Jūs eh, mm, pozitīvi uh, prezentējāt Poliju un uh, to dara arī jūsu partija Polijā, bet mani satrauc tomēr jūsu teiktais, kas konstitucionālā tiesa, ka tas nav strīdīgs jautājums. Mums ir jāraugās uz to, lai tiesas būtu tiesu varas eh, institūcijas, nevis kādas politiskas institūcijas. Uh, aplieciniet to, jūs sakāt, ka jūs garantēsiet brīvu plašsaziņas līdzekļu darbību. Valdībai nav jāgarantē objektīva uh, informācija, bet ir jānodrošina, lai plašsaziņas līdzekļi brīvi darbotos. Jūs esat mainījuši uh, likumus. Eh, šeit runa ir nevis par Poliju, bet par Polijas valdību. Nedrīkst sajaukt valsts valdību ar pašu valsti. Šeit ir runa nevis par suverenitāti, bet par tiesiskumu, nevis par politiku, bet par brīvību. Kā teica Manfreds Vēbers, ir runa par vienotību, nevis par šķelšanos. Un noslēgumā gribu atsaukties uz Enrikas Gerēro teikto Daži šeit saka, es esmu polis, mēs visi varam sevi uzskatīt par poļiem, jo mēs visi esam eiropieši, mēs esam lepni, lepojamies ar to, ka esam eiropieši, jūs esat uzvēlējuši vēlēšanās, bet tas jau mūsu darbu, diemžēl, neatvieglo. Šitā kundze lūdzu. Jā, dāmas un kungi. Venēcijas eh, komisijas viedoklis, mēs to joprojām gaidam. Atgādināšu, ko teicu jau iepriekš. Polijas valdība patri lūdza Venēcijas komisijas viedokli, neviens mūs uz to nemudināja. Mēs, protams, ar to rūpīgi iepazīsimies, ka tas būs sagatavots. Protams, būtu daudz vieglāk, ka mums izmantot šos argumentus un nedebatēt šodien šeit, ja eh, būtu viedoklis no Venecijas komisijas jau saņemts. Esmu pārliecināts, ka tas objektīvi parādīs, ka juridiskā situācija Polijas konstitucionālajā tiesība, eh, tiesā ir nevainojama. Mēs eh, nemainam to, kā tiek iecelt tiesneši. Iepriekšējais parlaments izvēlējās divas trešdaļas no 15 tiesnešiem, tad sanāk 10, un 10 ir uh, grūti bloķēt visus 15. Es uh, uzskatu, ka šīs diskusijas ir nevietā, bet es esmu šeit, jo es atzīstu un cienu to, ka Eiropas parlaments vēlas e, šo it kā problēmu risināt. Dāmas un kungi, es neatsaukšos uz komentāriem, kurus es uzskatu par neatbilstošiem šī parlamentā. Man ir pašai kā Eiropas Savienības pilsonai cieņas izjūta. Mēs neesam nacionalistiska partija, un ja kāds mūs par tādu nodēvē, es to uzskatu par aizvainojumu. Tomēr vēlos atkārtot, polijas valdību ievēlēja kodīgās vēlēšanās polijas tauta. Polijas valdība vada Poliju, jo ir saņēmusi mandātu no polijas tautas. Nav tā, ka polijas valdība ir kaut kas cits uh, salīdzinājumā ar Poliju. Nē, demokrātija tāda darbojās arī jūsu valstīs. Es uh, neteiktu nekad, ka es necienu Spānijas valdību vai Nīderlandes valdību un necienu šīs valstis. Nē, ir jāciena gan kā viens tā otrs. Protams, par politiku jums ir tiesības izteikt savu viedoklis, jo tas ir Eiropas stūrakmens, ka mums katram ir savs viedoklis reizēm. Uh, šad tad rodas nesaskaņas, bet tad mēs par to runājam. Tā ir tiešām milzīga vērtība, kas man un polijas iedzīvotājiem ir ļoti būtiski. Polijā daudzus gadus mums nebija iespēja atklāti runāt par jautājumiem. Jūs runājat par taisnīgumu un vienlīdzību. Es esmu ļoti priecīgi, ka jūs pieminējāt šīs divas lietas. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienībai būs uh, uh, raizes par polijas ekonomiku. Jūs minējāt Silīzijas reģionu, es dzīvoju netālu no tā, un es uh, esmu ļoti pieķērusies šai vietai. Es dzīvoju uz robežas ar Silīzijas reģionu. Tas ir ļoti burvīgs reģions, tur dzīvo ļoti jauki cilvēki, bet tai ir nepieciešama atbalsta Nu, palīdzību no Eiropas Savienības, tad nu, lūdzu izrādiet solidaritāti, palīdziet šiem cilvēkiem, kas uh, strādā raktuvēšanī reģionā. Silīzieši man ir teikuši šādi, vai Eiropas Savienība mums palīdzēs risināt mūsu problēmas, vai viņi sapratīs, ka mums ir nepieciešams viņu atbalsts, vai arī viņi mūs pametīs novārtā tā, kā tas notika ar kuģu būvētām polijām. Nu jā, šādi jautājumi Polijā valdībai tiek uzdoti, un mēs cenšamies cilvēkiem skaidrot, kā uh, lietas tiek risināts. Mēs cenšamies parādīt, ka Eiropas Savienība būs gatava palīdzēt tas, kad palīdzība būs nepieciešama. Es uh, ticu Eiropai, ticu Eiropas Savienībai un uh, ticu tam, ka pilsoniskā sabiedrība, kur šovakar daudzkārt tika pieminēta, manā valdībā mēs esam um, ļoti nākuši pretī pilsoniskajai sabiedrībai, jo mēs šo jautājumu um, uzskatām par ļoti būtisku. Mums ir cilvēks, kurš strādā ar pilsonisko sabiedrību valdībā, iepriekšējā valdībā tā nebija, un es uzskatu, ka labais polijas piemērs um, tajā, kā tiek veidot pilsoniskā sabiedrība, mums ir ļoti labi piemēru no vēstures solidaritātes kustība. Visi šie darbi, ko Polija ir darījusi, tas ir pamats, uz kura mēs varam veidot kopīgu Eiropu. Eiropu, kuras sastāvā ir suverēnas valstis. Saskaņā ar polijas tautas gribu mēs esam gatavi īstenot savu programmu, vadīt valsti pēc saviem ieskatiem, un esam pārliecināti, ka Polija ir valsts, kas konstitūciju un likumus uztver ļoti nopietni. Mēs arī Eiropas Savienību uztveram ļoti nopietni. Es esmu Eiropiete, esmu par to lepna, bet visu pirmām kārtām es esmu Polijas pilsoni, par ko arī esmu ļoti lepna. Paldies, cienījumā premjerskundze. Un, diemžēl, izslēdzās mikrofons priekšsēdim. So, there has to be a problem of... Verhofstadt kungs, nu, laikam ir radusies grūtība ar tulkojumu, jo runa bija poļu valodā, un es uh, uh, klausījos tulkojumu angliski, jo poļu valodā tik labi nerunāju. Bet uh, vai jūs teicāt, ka jūs ievērosiet Venecijas komisijas viedokli vai nē? Jā vai nē? Gribu dzirdēt atbildi. Un to es varētu saprast arī poļu valodā. Jā vai nē? Jā, es zinu, ka jums ir ļoti liela zinkārība attiecībā uz Poliju, un uh, liels paldies arī priekšsētājiem, ka viņš pieļauj šīs diskusijas, kas īsti varbūt neatbilst reglamentam. Es esmu garu ceļu mērojus, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Man nav grūti saprast tas, uh, to, ko jūs esat teicis. Varbūt ir jāieklausās vienam otrā, varbūt ir jāvēlas saprast vienam otru, runāsim par faktiem, nevis par aizspriedumiem. Šis uh, lēmums vēl nav gatavs. Mēs gaidām šo atzinumu, un kad tas būs gatavs, mēs to padzināti izanalizēsim. Paldies, Konders kungs, lūdzu. Okay, aber Herr, Herr Kollege Verhofstadt, auch mit der Antwort. Nu jā, par Hofštāt kungs, nu, atbildi jums ir sniegta. Es pieņemu, ka jūs var, pat jau tā jūs neapmierina neko neapdarīt. Atbildi ir sniegta. Tālāk, Konders kungs. Uh, Premjerministra kundze, cienījamie deputāti, šīs bija ļoti nozīmīgas un arī ļoti jutīgas diskusijas. Es domāju, tas bija skaidrs uh, arī no komentāriem, kas izskanēja pēdējo minūšu laikā. Bet katrā ziņā tās bija uh, nopietnas un svarīgas diskusijas. Uh, visi ir izteikušies par to, cik svarīgs ir tiesiskums, tas ir stūrakmens mūsu sadarbībai. Tā ir pozitīva zīme, bet mēs apzināmies, ka runājot par tiesiskumu, bieži vien tas ir ne tikai tiesisks jautājums, bet arī politisks jautājums, un tas ir saprotami. Tas ir jautājums, kas saistās ar suverenitāti, līdzsvaru starp institūcijām, par politiskām izvēlēm. Un, protams, diskusijas par tiesiskumu līdz ar to ir neatņemami ar politisku raksturu, un tādēļ arī par eh, šiem jautājumiem mēs runājam parlamentā. Nu, protams, neviens nav svētais, ir jāizvairās no dubult standartiem. Mums visiem ir darbs darāms. Nevaram tikai mētāties ar apvainojumiem. Ir svarīgi, lai mēs visi ļoti smagā brīdī Eiropas Savienībai paskatāmies uz eh, saviem tiesiskuma pamatiem. Es runāju e, Eiropas padomas vārdā. Vēl mēs nesam tikušies, lai runātu par šo jautājumu, bet varu uh, teikt droši, ka padomu uzskata tiesiskumu par ļoti svarīgu elementu. Viens jautājums ir jaunais mehānisms, ko ir izveidojis komisija un padomu, tad ikgadējs dialogs par tiesiskumu, un komisija pieņēma 2014. gada martā ietvaru par tiesiskumu. Uh, Un ir svarīgi izmantot šo jauno mehānismu un tika uzdots jautājums, cik uh, lielā uh, mērā mēs izmantosim vēl citus mehānismus. Pagaidām mēs neesam redzējis priešlikumu no Eiropas parlamenta, to noteikti apskatīsim, ja tāds būs. Manuprāt, uz doto brīdi mums ir mehānisms un ir svarīgi strādāt ar to un runāt savā starpā. Šī ziņā es varētu teikt prezidentūras vārdā, ka mēs esam gatavi ievērot uh, Eiropas pamatvērtības. Komisija šobrīd analizē faktus, notiek uh, dialogs ar Polijas valdību. Un līdz ar to tam ir būtiska loma uzraugot uh, notiekošo šajā jomā visās ES valstīs. Jūs zinat, kāda ir komisijas nostāja, un manuprāt bija ļoti labi, ka šodien bija iespēja runāt ar Polijas premjerministri, kura arī ir panākusi mums pretī, lai ierastos šeit šodien uzklausīju jūsu jautājumus un komentārus. Klausoties diskusijās, kas bija brīžiem saspringtas, uh, es sapratu, ka dialogs ir nepieciešams, ļoti nopietns dialogs. Otkārt, no visām pusēm es dzirdēju nepieciešamību būt objektīviem, skatīties objektīvus faktiem, manuprāt, to minēja arī komisāra kungs. Un tādēļ ir svarīgi, ka tika pieminēta arī Venecijas komisija. Un no mūsu puses prezidentūra seko šim procesam ļoti rūpīgi un pieliks visus pūliņus vēl ar diskusijām un citiem rīkiem veicinās tiesiskumu Eiropā, jo tikai dzīvā sabiedrībā var valdīt tiesiskums. Un šīs diskusijas parāda arī, ka um, tiesiskumam uh, nav aizspriedumu. Komisija un svārts un ekstrā. Paldies, vārds komisijā, Etingar kungs pirmais, lūdzu. Priekšstājētā, premjeras kundze, cienījamie deputāti. Eiropas eh, Savienībā plašsaziņas līdzekļiem ir eh, konkrēta nozīme, tie ir neatkarīgi. Un, eh, tāpat arī mēdīja daudzveidīgi. Neatkarīgums un daudzveidīgums ir šīs augstākās mēdīja vērtības. Un tādēļ mums rodas jautājums. Uh, Un komisija ne tikai tiesības, bet eh, arī pienākums pārbaudīt, vai tikai ievērot šie principi, proti mediju neatkarīgums un daudzveidība Eiropā. Vai šie principi tiek, eh, tiek eh, sekmēti vai gluži otrādi traucēti, nonivelēti? Nu, ne vairāk, bet arī nemazāk mums darāms. Un runājot par šo te polijas mediju likumu, ir runa par trīs lietām faktiski ir runa par tātad par neatkarīgumu, ir runa par uzraudzības padomi, tātad, tātad attiecībā uz publisko televīziju un radio, tātad, ka polijas šīs iestādes uzraudzīs un ir runa par tātad uzraudzības padomu, ja, abām, abām šīm iestādēm. Nu, tad vēl ir paredzēts atsevišķi mediju regulators. Uzraudzības padome. Tā sastāvēs no septiņām personām, jā, tātad. Tā, Tātad tas viens priekšlikums, eh, ka to varētu vadīt eh, kultūras ministrs. Eh, un, tātad divi valdības pārstāvi. Un pieci cilvēki tiks izvēlēti no mediju puses atklāt, atklāt konkursu ceļā. Tātad. Un Jāris, tātad gada beigās tika pieņems lēmums tātad samazināt šo padomu uz, uz Trīs eh, cilvēkiem tātad un faktiski visi trīs ir valdības locekļi. Otkārt, eh, tātad eh, pastāvīgums. Pastāvīgumu nākotnē. Tātad um, var apšaubīt bez jebkurā brīdī, bez tātad konkrēta pamatojuma, kas te pieņem šo lēmumu kādā veidā. Uzraudzības padomu kuru pārstāv valsts ministrs, jau tātad valdības pārstāvja, tāda viņa pieņem šādu lēmumu, apšaubīt pastāvīgumu. Tātad, kas attiec uz radio un uh, televīzijas uh, statūtiem, tātad tur um, bez parlamenta līdzdalības, bez uh, demokrātas mehānismu palīdzības šo statūtu var mainīt. Un man jautājums, vai šī šāds notikuma pavērsiens, uh, kurš, kur, kas neatspoguļo tātad uh, partiju daudzveidīgumu, bet ko var pieņemt tikai, tikai valdība, tas tiešām ir demokrātisks un tas nodrošina plašsaziņas līdzekļu neatkarīgumu. Šo jautājumu mēs turpinam skatīt un vērtīt, un, un ceram, ka mums te būs dialogs labs ar valdību. Premjers Kundze apsolīja, ka šis dialogs turpināsies. Un, um, februārī vai martā tātad mums būs atzinums par šo plašsaziņas uh, līdzekļu, un mēs uh, lūdzam iespēju šo, tātad, uh, līdz šī atzinuma pieņemšanai izvērst plašāku dialogu. Un labāk būtu, ja mēs šīs lietas skatītu um, konstruktīvi, konstruktīvi dialogu ceļā ar komisiju un dalību valsti pirms lēmumu pieņemšanas, iesaistot arī valdību un parlamentu, pirms attiecīgais lēmums tiek pieņemts. Paldies! Paldies, Atīngār kungs! Un noslēgumā vārds komisijas priekšstādātāja vietniekam Timer, Timermans kungam. Priekšstādātāja kungs, eh, premjerministrs kundze, godātie deputāti ļoti daudz, kas uh, ir izskanējušais debatēs, bet tā kā stunda ir vēla, mm, runāšu par trim punktiem. Tātad viss šī diskusija par suverenitāti. Es uh, uzskatu, ka šobrīd Polija ir daudz suverēnāka un vairāk nosaka savas valsts likteni nekā tas ir bijis tūkstoši gadus pirms iestāšanās Eiropas Savienībā arī citas, e, tātad e, pirmo reizi vēsturē Polijai robežas, ko neapdraud kaimiņu valstis, un tā ir īsta suverenitāte, un tas ir reāls visu Eiropas nāciju un pirmkārt Polijas sasniegums. Otrām kārtām visas Eiropas Savienības dalībvalstis brīvprātīgi ir parakstījušas un ratificējušas nacionālajos parlamentos Eiropas Savienības līgumus, uzņemoties pienākumus nodrošināt tiesiskuma ievērošanu, ne tikai to. Un uh, arī piekritušas, ka šo saistību ievērošanu uh, kontrolēs Eiropas Savienības tiesa, komisija, ka šie jautājumi tiek apspriesti Eiropas parlamentā un ka citas uh, valstis var iesniegt sūdzības gadījumā, ja tiesiskuma principi tiek pārkāpti. Tātad šajā gadījumā jūs esat atteikšies no suverenitātes, jūs esat pārakstījuši ratifikā, ratificējuši šo līgumu, pieļaujot, ka šie jautājumi tiek apspriest Eiropas Savienības līmenī. To es saku Ligutko kungam. Vēl citi fakti. Jā, starp citu, Ligutko kungs, jums ir tiesības paust savas domas bet nu, jūs nevarat minēt savus personiskos faktus. Mums premjerministras kundze nav nekādu iebildumu pret to, ka konstitucionālās tiesas sastāvam jābūt līdzsvarotam principa un ka ir jārespektē polijas līgumi un tradīcijas. Bet mūs atrauc tas fakts, kas Šis, uh, šī konstitucionālā tiesa interpretē likumus, bet uh, jūs šos nolēmumus tikai daļēji ievērojat. Un 3. decembra lēmumā uh, tika norādīts, ka parlaments ieceļ pārāk lielu skaitu uh, tiesnešu un arī 9. Uh, decembrī atcēla uh, likumu, kura, kurš anulēja šo tiesnešu iecelšanu, kaut gan tas tika izdarīts pilnīgi likumīgā veidā. Jūs uh, esat aicinājums aicinājuši Venecijas komisiju paust viedokli par šo jautājumu, un jūs tik augstu vērtējat šo viedokli, kādēļ tad jūs nepagaidat, lai Venecijas komisija sagatavo savu viedokli un atzinumu, bet jūs to negaidot virzāties uz priekšu, pieņemot likumus jautājums, kā Polija šos jautājumus atrisinās, jo tikai atrisinot šos jautājumus saistībā ar uh, tiesas sastāvu, tikai tad šī tiesa varēs garantēt likumības ievērošanu valstī. Un arī citas uh, reformas uh, šeit rada bāžas par konstitucionālo tiesu. Ļoti svarīgs princips mums visiem ir ties um, vā, varu sadalas princips. Mēs esam to uh, mācījušies no mūsu sāpīgās pieredzes. Mēs uh, nevar, neviena no šīm uh, varām nevar, uh, nedrīkst gūt pārsvaru pār abām divām pārējām, un demokrātiju nevar uh, nostādīt pretī tiesiskumam vai cilvēku tiesību ievērošanai. Tieši Polija to ir uh, piedzīvojis vēsturē šīs smagās mācības. Un tagad Polijai nevis par spīti Eiropas Savienībai, bet pateicoties Eiropas Savienībai, uh, Eh, ir jāuztur eh, konstruktīvs dialogs. Mēs ticam, ka šis dialogs būs konstruktīvs, ka mēs varēsim atrisināt šīs problēmas, ievērojot visas Eiropas Savienības tiesību normas. Paldies! Meine Damen und Herren, ich muss Sie bitten zu. Nu, ko, Vērsīšos tagad pie, pie jums, tātad eh, premjeras kundzei vēlreiz vārds, lai noslēgtu šīs diskusijas, tātad cienījumā. Premjeras kundze, jūs, protams, esat mūsu viesi, un eh, es eh, nevēlos jums liek šīs tiesības, bet vēlos arī vienlaiks norādīt to, ka, nu, diskusija vajadz, gan nevajadzētu sakot, ja? Un, un atbilstoši, nu, reglamentam to nevajadzētu pieļaut, tad diskusijas ir noslēgušās ar pirmie mans kungs sacīto. Un um, tam šīm debatēm varēja būt turpmākas informatīvas raksturs, uh, bet uh, kolēģiem vārdu es vairs uh, tātad turpmāk pēc jūsu izteikšanās, mm, premjeras kundze, nevēlētos dot. Paldies, priekšstādētāji! Paldies par izrādīto laipnību, kā ļāvāt man vēl izteikties. Es vēlos pateikties visiem klātesošajiem. Šīs diskusijas bija ļoti nozīmīgas gan Polijai, gan Eiropas parlamentam. Tādēļ vēlreiz paldies. Vēlos uzsvērt un atkārtot, ka Polija ir demokrātiska valsts, tiesiska valsts, valsts, kas ciena konstitūciju un visus likumus un Eiropas līgumus. Mēs esam kā nekā arī Eiropas Savienības dalībvalsts Paldies arī jums par uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Ceru, ka informācija, ko sniedzu, ļaus jums uh, uh, veidot savu viedokli. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs atļausiet komisāra kungs uzdeva jautājumu, kādēļ mēs nenogaidījām Venecijas komisijas atzinumu. kad mēs pieņēmām likumu par konstitucionālo tiesu, kas grozīju iepriekšēju likumu, kuru apšaubīja pats, eh, pati konstitucionāla tiesa, mums nebija iespēja gaidīt šo atzinumu mums, tāpat kā jūs eh, negaidījāt atzinumu organizējušu uzklausīšanu un komisija negaidīja Venecijas komisijas atzinumu. Tādēļ mums visiem būtu jāapzinās, ka dialogs eh, palīdz mums nonākt eh, tuvāk eh, pašam svarīgākajam Eiropas Savienībai. Paldies! Cernā premjeras kundze, liels paldies jums par jūsu mm, tātad, komentāriem, par to, ka atradāt iespēju šeit ierasties. Un parlamentāriešu vārdā arī vēlos jums pateikties. Uh, Un eh, jo īpaši vēlos jums pateikties par to, ka tas apstākļus, ka jūs te esat ieradusies, lai izvērst šīs debatas, ir laba zīme. Un eh, tādējādi jūs atšķiraties no daudziem citiem, eh, par kuriem ir vērsta kritika un kas ir izvairījušies no šīm diskusijām. Tā kā lūk šādā vīzē jūs patīkam atšķiraties no daudziem citiem tātad, jūsu kolēģiem.